Okay, colleagues, can I bring the... Godātie kolēģi, lūdzu sāksim strādāt. First to... Vispirms the... es eh, vēlētos eh, pieņemt darba kārtības noteikums. Nē, mani neapmierina darba kārtība. Geändert wurde? Mm, ir izmaiņas pēdējā brīdī ieviestas, Un tu tagad eh, ļoti spied uz to, lai mēs visu pieņēmām. Un es jau reiķinājos ar to, ka dažas politiskās daļas nebūs vēl gatavas, un tad mēs visu atcēlām, un padome tagad izdara spiedienu, un komisija arī, lai pieņemtu vismaz tehnisko daļu. Uh, Nu, rodas laikspiediens mums visiem, lai to pabeigtu vēl šajā sasaukumā. Ar mani vispār nekonsultējās, ar grupu nekonsultējās, tā ir netaisnība. Un tagad es saņēmu e-pastu, koordinatori bija izlēmuši. Tagad es eh, aprunājos ar citiem. Citās grupās ir citas pozīcijas, un es vēlos, lai mēs nobalsotu par to, lai rīt balsotu par vismaz tehnisko daļu. Okay. Just to explain. Es tikai vēlējos jums paskaidrot, ka pie manis ir griezusies viena no lielākajām parlamenta politiskajām grupām ar lūgumu atlikt. Esmu, pārbaud, pār, esmu pajautājis arī liberāļu un EPP grupai, un abas šīs grupas arī piekrita atlikšanai. Un vēlētos eh, visus informēt par atlikšanu. Mēs vēlējāmies, lai tiktu pārlikt izskatīšana pilnīgi visiem dokumentu kopumiem. Alkadrāvikungs, Paldies, ļoti īsi. Krāmera kunga grupa ir eh, vēlējusies, lai tiktu atlikta šo dokumentu izskatīšana, un arī citām politiskajām grupām bija pārliecība, ka vajadzētu ilgāk izskatīt šos eh, kompromisus, ka mums nav pietiekami daudz laika. Bet eh, tas attiecās, kā jau teicu, uz pilnīgi visiem grozījumiem, un iespējams, ka uh, gan ar politiskajiem, gan ar tehniskajiem pilāriem mums būtu jāiepazīstas sīkāk. Mums e, ir jāiepazīstas ar to, kāds ir bijis priekšlikums, kas parādījās nākam, pagājušajā nedēļā, un izskatās, ka to šobrīd atbalsta lielākā daļa. Un e, mēs rīt galīgi nesam gatavi par šiem jautājumiem balsot. Tā tad dzelzceļa pakotne, ja jau mēs uh, vēlamies balsot, tad mums rītā, gribot, negribot, būs jābalso pret kompromisiem, un tad būtu ļoti žēl, ja tā notiktu. Kā jau Krēmer kungs tikko teica, mēs esam nobažījušies par šo situāciju. Un eh, es domāju, ka visi kolēģi būs viensprātis, ka mums vēl ir viena nedēļa, un ja ir pieejams papildus nedēļas laiks, tad mums to vajadzētu izmantot. Un eh, turpināt eh, nopietni strādāt un balsot decembrī. Un, kad eh, parlamenta transporta komiteja būs vienojusies par tehnisko, tehniskajiem pīlāriem, tad mēs varēsim doties tālāk. Par, to, par šiem pamatprincipiem mēs varētu būt vienas prātas. Un, uh, Tas arī būtu mana sakāmā pamatā, un iespējams, ka būtu ļoti labi, ja mēs balsotu kopā. Kīna kungs, vai jūs vēlties runāt, vai arī runāsiet Groša kunga vārdā? Lūdzu. The, uh, Greens are demanding zaļie vēlētos uh, balsojumu par darba kārtību. Alkadrāvī vēlējās, uh, lai tiktu atlikts šis izskatījums Groškungs. Ja mēs atliekam, tad jau atliekam visu. Un decembrī, ja situācija būs tāda pat kā šobrīd, tad rītā es jūs varēšu informēt par to, kāda būs EPP politiskās grupas nostāja. Bet šobrīd EPP vēlas saglabāt pakotni kā tādu. Iespējams, ka mums būs citāds viedoklis decembrī, bet tad demokrātiskā veidā mēs varēsim par to vienoties, ko darīt. Un eh, tad eh, es iepazīstināšu kolēģis ar EPP nostāju prieksēdētājs. Es ceru, ka decembrī mums būs iespēja balsot par visiem ziņojumiem no tiesas un sirds ceru. Un eh, papildus trīs nedēļas jūs pieprasiet, lai viss tiktu salikts pa plauktiņiem. Rikēkungs. kungs. Oui, <coughs> juste, euh, Jā, es tikai vēlējos izteikt eh, personisku nostāju šajā sakarā. Es dzirdēju koordinātoru, kurš izteicās par šo jautājumu, taču, ja runa ir par eh, pakotni kā vienu veselumu un ka to nevar sadalīt, eh, nu, ir interaktivitāte starp pakotni un pīlāru. Un nebūtu prātīgi likumdošanas jomā balsot par vienu un nebalsot par otru kādas, eh, lai kāds arī būtu kompromisa rezultāts, es saprotu, ka ir grūtības nonākt pie tāda kompromisa, taču dalīt šos balsojumus eh, būtu gan nevēlami, gan eh, tas sniegtu nevēlams rezultātus. Mēs nevaram uh, padarīt par mūsu ķilniekiem kādu no šīm daļām, lai kāds arī būtu datums. Gala mērķis ir balsot par visu vienkopus. Jā, arī es vēlētos, ja jūs kolēģi piekrist. Tātad, ko darīsim ar darba kārtību? 17. no rīta balsosim par dzelzceļa pakotni un izskatīsim baka ziņojumu pēcpusdienā, tātad par mm, gaisa pasažieru tiesībām. Tas būtu mans ierosinājums, priekšlikums. Kremerkungs, lūdzu, bet īsi. Tātad, visu pirms mums ir vairāk par četriem tūkstošiem grozījumu. Mm, kā, kā mēs tagad eh, šīs eh, atsevišķās eh, daļas noteiksim? tu, Brian, gribēji, lai mēs to izdarām. Un tā nu mēs to panācam. Es jau domāju, ka pārējiem tas neizdosies. Un tāpēc tieši tur, kur ir uh, pretrunas, tehniskā daļa vēl nav tā problemātiskākā, bet citas ir ļoti sarežģītas. Nesaprotu, kāpēc mani neiesaistīja. Mēs esam piecas grupas, nevis trīs. Nevar runāt tikai ar trim grupām. Un tagad uh, mani pa e-pastu informē par jūsu lēmumu. Arī pārējie tam nepiekrita. Es nesaprotu, kā var tik svarīgus lēmumus šādi pieņemt. Un um, ko darīsim, ja šajā sasaukumā padome tiks galā tikai ar tehnisko daļu un ar ko citu, tad tā arī tas viss paliks. Un pēc mēs to zīlīt rokā nepaturēsim, mm, to dzēni atstāsim kokā. Uh, Galu galā tehniskā daļa ir tā svarīgākā dzelzceļam. Par pārējām mēs īsti nezinām, tur ir vēl daudz problēmu. Nezinu, vai mums, mums vispār tur izdosies kaut ko pieņemt. Un tagad eh, dogmātiski eh, savienot šīs daļas savā starpā, tas prasa daudz darba. Mm, mēs to nepaspēsim vairs. Vismaz ne šajā sasaukumā es nepiekrītu procedūrai, ja 17. decembrī nekas nesanāk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 ir bijušas sarunas ar vairākām politiskajām grupām, un šīs politiskās grupas ir vēlējušās izmainīt šās sēdes darba kārtību. Mēs esam demokrātiski vēlēta institūcija un tās komiteja, un ja mēs balsosim, ka mēs mainam darba kārtību, tad tas būs demokrātisks lēmums. Jūs nedrīkstat vienoties starp politiskajām grupām aiz slēgtām durvīm. Mums par to ir jābalso. Balsosim, bet es balsoju kolēģu priekšlikumu, ja visi to atbalstīs balsojot. Vam Dālenkungs, neviens nekad nav šaubījies par to, ka ja kāda politiskā grupa vēlas balsojumu, tad mēs balsosim. Es tikai vēlējos jūs informēt par to, ka pagājušajā nedēļā pie manis griezās viena politiskā grupa ar lūgumu atlikt balsojumu par visu dzelzceļu pakotni. Pēc tam es konsultējos ar, tātad sociāldemokrāti to lūdza, un es vienkārši konsultējos ar EPP un liberāļiem, kuri piekrita atlikšanai. Un, protams, ja trīs lielas politiskās grupas, lielākās politiskās grupas vēlas atlikt šā jautājuma izskatīšanu, tad es vienkārši jūs informēju ar to, ko es izdarīju. Tā tad, ja es to nebūtu darījis, jūs nebūtu apmierināti, un ja es tagad to esmu izdarījis, tad arī. Bet, manuprāt, būtu bijis muļķīgi gaidīt līdz šodienai, uh, cilvēki varbūt ierastos šeit eh, klausīties uz šo balsojumu un izskatījumu no attāliem Eiropas nostūriem, un tad mēs pasakam nē. Tātad, es pateicu savu sakāmo, Krēmera kungs vēlētos ierosināt, lai mēs neapstiprinam darba kārtību, un pirmais lūgums, vai mēs apstiprinam darba kārtību vai nē. Ja jūs piekrītat, ka mēs atliksim balsojumu, tātad jūs atbalsta darba kārtību. Citiem vārdiem sakot, ja jūs uzskatiet kā Krāmer kungs, tad jūs balsojat pret darba kārtību. Visi vienas prāts, kura ir par to, lai darba kārtība patreizējā teksta redakcijā tiktu pieņemta, paceļiet rokas. Ai, Dominik, nine. Those against. Pret. It's 10 to 4. 10 pār 4 pret. Un tagad. Mal am 17. Ja nākamreiz 17. datumā viss notiks tieši tāpat, tad mēs vēlreiz atliksim 17. ja mēs netiksim galā, vai mēs tad tomēr tehnisko pīlāru pabeigsim atsevišķi. Kā būs? Es vēlējos pateikt, Krēmerkungs, ka mēs 17. decembrī būsim gatavi balsot par visu pakotni kopumā. Ja nē, tad es savā amatā kā priekšsēdētājs pieprasīšu dalītu balsojumu un balsot par tiem ziņojumiem, kuri ir pilnīgi pabeigti. Jums ir taisnība, Krēmer kungs, ka padomi izdara spiedienu uz mums, lai mēs būtu ārkārtīgi ātri pabeiguši. Bet uh, Tas jau nav mans personīgs lēmums atlikt vai pārcelt šo balsojumu, bet es personīgi uzskatu un piekrītu Groškunga teiktajam par EPP un arī par to, ko jūs teicāt, kas varētu vai nevarētu būt 17. decembrī. Es jau neesmu gaišreģis, es nezinu, kas notiks 17. bet eh, trīs politisko grupu koordinatoru, ar kuriem runāju, Visi bija viensprāts, ka mums ir jābalso 17. decembrī. Visiem skaidrs? Nākamais ir protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 4. un 5. novembrī. Visi viensprātis. Nākamais. Man formāli jūs arī jā, jāiepazīstina paziņojumi par padomas nostāju attiecībā uz tahogrāfu. Šī padome tika 21. novembrī iepazīstināta plenārsēdē un saskaņā ar reglamentu padomas eh, nostāja tiks izskatīta kā pirmais darba kārtības jautājums atbildīgajā komitejā. Tikau kundzes eh, ieteikumi tiks izskatīti rīt, ieteikumi otrajam lasīgumam, un vēlējos jūs atgādināt, ka padomas teksts atbalsta to vienošanos, kas tika panāks starp padomi, referentiem un ēnu referentiem. Uh, Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. novembris pusdienlaiks, un balsot esam paredzējuši 17. decembrī, un plenārsēdē šis jautājums tiks izskatīts janvārī. Tie būtu formālie prieksēdētāji paziņojumi. Nākamais darba kārtības punkts ir viedokļa apmaiņa par Eiropas transporta tīkla projektu koordinatoru. Un eh, Ar šo jautājumu mēs nodarbosimies lielu daļu pēcpusdienas daļas. Man, diemžēl, drīz būs jāgod, jādodas projām, pie manis ierodas apmeklētāja grupa, bet atgriežoties pie darba kārtības, tie ir atskaites ziņojumi no koordinatoriem, gada atskaites. Un pirmais ir pat koks. Jūs esat pirmais darba kārtībā, jā. Tas ir pirmais prioritējamais projekts, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētā kungs. Godātie kolēģi, man prieks būt šeit eh, šodien pēcpusdienā. Eh, tā beidzas eh, mans pirmais mandāts, kas iesākas 2010. gadā un turpināsies vēl līdz decembrim, un šādi beidzas arī mans pirmais tehniskais projekts TNT ietvaros. Uh, Runa ir par Eiropas transporta tīklu un izveidi un sasaistīšanu, par to, lai sasaistītu uh, vidusjūras un Skandināvijas transporta koridorus. Pirmā lieta, par ko vēlos pastāstīt, ir finanses. Te varam atcerēties 2011. gada aprīli, kur runa bija par tuneļa projektu kas e, bija ienācis strupceļā. Mēs toreiz runājām par kopējām izmaksām, sadalīšanas izmaksām starp Itāliju un Austriju. Austrija no 2013. līdz 2018. gadam ir e, šim projektam devusi pusotru miljardu. Uh, Savukārt eh, Itālijai pēc posmā paredzējusi 635 miljonus un gandrīz, eh, pa, gandrīz vēl 500 miljonus eh, vēlākam laika posmam un atsevišķiem transporta nesējiem. Pēc uh, parakstīts tur nekas vēl nav, bet principiāli skaidrs, ka šī nauda uh, būs projekta īstenošanai. Tā kā šis projekts lielākoties skar arī Austriju un Itāliju, mm, tas arī saprotam, bet tagad taupības politikas ietvaros mm, mēs nezinām, kā taupības pasākumi iet un vai šie taupības pasākumi ietekmēs mm, projekta īstenošanu. Kā pagaidām izskatās e, šis projekts. Brenner e, tunelī mēs vēlamies 200 km garu tuneli, e, vēlamies tam piekļuvi un palikt tuneļus 25 km garumā. Pagaidām 14% vai tas ir 28 km pabeigti un 2 km no cauruļvadiem. Tas ir tur, kur cauruļvadi pabeigti. Un tas bija tas uh, smagākais solis. Nē, kā smagākais solis ir pabeigts, bet, uh, nu, vēl ir jāveic nopietni darbi. Vēlos pateikties Austrijai un Itālijai, tiecīgām iestādēm, kas uh, piedalījās projekta īstenošana krīzes apstākļos. Un um, BBTC uh, kontrolas ziņojumā rakstīts, uh, ka tiks sarīkot vēl trīs uh, tenderi uh, par kopsumu viens miljons eiro. Tā kā varat iedomāties, ka liela darba vēl priekšā. Tagad par um, piekļuvas maršrutiem no ziemeļiem un dienvidiem. Uh, Tece Pontegardenā ir eh, šis piekļuvas maršruts no eh, dienvidiem, un tagad eh, mēs jau esam pabeiguši plānošanas fāzi, un iespējams 16. un 17. gadā varēsim uzsākt būvdarbus. Un tas arī būs īstais laiks par um, piekļuvas maršrutu ziemeļos 34 kilometri uh, ielējas tunelim ir pabeigti, un uh, tur Austrija daudz ir pastrādājusi. Tagad jāpabeidz uh, ceļš uh, uz dienvidiem no Minhenes, par ko ir parakstīta vienošanās starp Vācijas un Austrijas ministru un informējot jūs par šiem darbiem. Prieks painformēt, ka Eiropas Savienība par 50% līdzfinansē šīs darbības un uh, uh ir paredzējusi 3,8 miljonus šiem darbiem. Es gaidu 10. decembri, kad es uh, tikšos ar Bavārijas pavalsts transporta ministru un tad arī notiks cita sanāksme Berlīnē par to pašu tematu. Tagad uh, par mūsu uh, uzņēmuma politiku. Mēs attīstām ceļu infrastruktūru, uh, fiskālu politiku. Ko mēs šobrīd darām? Es uzskatu, ka šī politiskā inženierija būs tieši tā, tikpat sarežģīta kā fizikālā inženierija. Un 25. septembrī šogad transporta protokols uh, stājas spēkā Alpu konvencijā. Es biju koordinators Itālijas um, administrācijām Nu, pēc valdības nomaiņas pagājušā gada mēs mobilizējām spēkus, kas varēja dot zaļo gaismu šim projektam. Ko tas nozīmē? Tiek ievēroti konkrēti šķērs alpu infrastruktūras principi, es neiedziļināšos, kas tas ir, bet uh, politikas jomā ļoti grūti ir apvienot reģionus un valstis, un tagad mēs to esam izdarījuši un cerams, ka to izmantosim. Tagad par perspektīvām priekšsēdētā kungs. Jaunajam koridoram būs tāda saikne starp Dāniju un Vāciju, un tas to, sav, to savienos ar Brenner tuneli. Šim projektam ir nozīmēti koordinatori, ir uh, pētījums, ko finansē Eiropas Savienība, darba plāns, un uh, būs arī dažas sanāksmes par būvdarbiem šajā koridorā. Mums ir paredzēts lielāks budžets būvdarbiem - 11,2 miljoni no 26 miljoniem. 14,8 vēl jāsameklē. Citos fondos pārējos aiz kohēzijas fonds. Tas ir daudz no vienas puses, bet uh, runājot par to, ka te ir iesaistīts tik daudzas valstis un transporta ne, veidi un nesēji, tas iespējams arī nav tik daudz. Tas arī turpināsies daudzus gadus un tiešām uh, te ne tikai Eiropas Savienības līdzekļi tiks izlietoti, bet arī ārpus ES līdzekļi piesaistīti. Un man jāsaka, ka pie pētījumiem hidroģeoloģiskiem, e, inženērijas pētījumiem, finanšu plānošanas ir paveikts e, milzīgs darbs. Bet, kā teicu pagājušo gadu, Študgārta 21 gadējumā, uh, tiem, kas toreiz eh, bija opon oponenti. Eh, tagad, starp citu, viņi nemaz eh, nav neredzami, nedzirdami. Viņi ir pazuduši šie oponenti. Un mums jāiemācās, ka ilgtermiņā uh, mēs runājam par projektu, kas nav piesaistīts individiem. Priekšsēdētāja kungs, ļaujiet man pateikties jums personīgi un uh, komitejai par atbalstu šim projektam un man, kā koordinatoram. Pateikšos arī Hubertam no komisijas ģenerāldirektorēta, kas piedalījās šajā projektā un novēl jums panākumus uh, Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un, tātad uh, labu veiksmi tiem, kas turpinās, un labu veiksmi tiem, kas nodarbosies ar ko citu. Paldies! Tātad, lūdzu, kāda būtu jūsu jautājumi? Kančana kungs, Etu kungs. Jautājumi, lūdzu, uh, lai būtu tiešām kā jautājumi, nevis kā garas runas, lūdzu. Liktenbergers kundze. Paldies, um, Koksa kungs, par šo detalizēto pārskatu, ko es ļoti novērtēju. Tāpat novērtēju to, ka jūs eh, ļoti uzstājāt uz šo piegādes aspektu. Kādēļ um, tas ir būtiski? Tādēļ, ka šeit mēs redzam vairākas situācijas. Uh, Eiropā vairākās vietās, um, um, kur šis aspekts ir radījis dažādas eh, grūtības. Um, Un um, ir svarīgi saprast, uh, ka, piemēram, Dienvidtirolē uh, kolēģi uh, sauc šo projektu par katedrālu tuksnesī. Proti, projekti varbūt nevienmēr arī atbilst un izpilda sākotnējos mērķus. Tādēļ būtu tiešām vēlams, lai visi iesaistītos tajā, lai būtu arī šies, šie pieveceļi un um, iespējas um, šiem projektiem arī atrasties um, uh, kontekstā. Runājot par iesaistītajām pavalstīm, uh, tur darbojas reģionālas ministrijas un um, tur uh, rodas interešu konflikti. Es uh, zinu situāciju Trentīnā. Uh, Dienvidtirolē un Bavārijā. Nu, tur daudz konfliktu, jo nu, par šiem maršrutiem, nu, tad es tam ticēšu, kad redzēšu konkrētus plānus. Jūsu ziņojumā par Itāliju jūs rakstāt, um, ka Itāļu dzelzceļš apstiprina nodomu kaut ko veikt. Nu jā, tas nav ļoti ticami. Es tam ticēšu, kad es to redzēšu. Jūs ļoti konkrēti aprakstījāt uh, stadijas un fāzes, bet viena lieta ir pilnīgi skaidra. Nekas daudz vēl nav noticis. Uh, Itālijā vēl strādā ar projektu izstrādi un uh, tā kā tas notiek Itālijā, tas var turpināties 15 līdz 20 um, gadus. Un tagad um, kritiskā fāze. Šeit ir tāda problēma. Itālijā uh, lielos, uh, lielajās maģistrālēs uh, runa tāda, ka ne visi vēlas uz Veronu. Um, mums ir ļoti liels problēmas ar preču pārvadājumiem. Preču uh, vilcieni nevar pat tuneļos iebraukt, to ir ļoti grūti. Kā jūs šos tuneļus plānojat? Pasažieru pārvadājumiem vai preču pārvadājumiem? To jūs solījāt Dienvidu Tirolē, ka preču pārvadājumu tur vairs nebūs, bet tas tā netiks realizēts šķietami. Kā tas izskatīsies, vai preču pārvadājumi notiks? Jo jau tagad Itālija visu pārvadā ar kravas mašīnām. Turklāt eh, Itālijai ir iebilde par Alpu konvencijas um, protokolu. Un um, Es nezinu, cik ļoti Itālija vēl joprojām interesē preču pārvadājumu pa dzelzceļu. Paldies, Lektenbergers kundze. Es um, gan gribētu teikt, uh, ka tas attiec tieši uz jums, um, bet nevajadzētu, lai jūs teiktais būtu garāks nekā pašu koordinātoru teiktais. Tādēļ lūdzu, varbūt iekļaujieties uh, divās minūtēs. Mm, Krēmerkungam vārds. Jā, jā. Jā, jūs pieminējat Vāciju kas atpaliek jau desmit, gadu desmitus eh, turpinās eh, šī atpalikšana, jo Lugano līgumā mums eh, bija konkrēti projekti. Pēdējā budžetā tam bija paredzēta 90 miljoni, bet nepieciešami 4 miljārdi, lai pabeigtu darbus. Tā kā nezinu, tam. Um, tūkstoši gadi vēl vajadzīgi, lai pabeigtu šo projektu. Vācijai ir daudz naudas, jūs teicāt, bet dzelzceļa vadītājs eh, teica, ka 1400 eh, tilti ir, eh, tiltos jāveic sanācija. Mēs aptuveni 100 tiltus gadā varam paspēt sanēt, tā ka mm, arī tam mums nepieciešams daudz laika. Mm, un, un mm, mums vēl nav maršruts noteikts Vācijā. Uh, šim te projektam. Tā kā es eh, nezinu, kā šveicieši 66. gadā cerēja uz līgumu ar Vāciju, nevis ar Itāliju. Mhm, nu, tā arī mēs varam plānot. Mums 14 līgumi ir parakstīti, bet 12 netiek īstenot. Es nerunāju par Bulgāriju vai Rumāniju tagad, bet par Vācijas Federatīvo republiku. Tādi ir fakti. Mēs koncentrējamies uz lieliem projektiem, uh, bet uh, dzelzceļu jomā um, mums ir liela sadrumstalotība. Es uh, varētu jums nosaukt 20 projektus 100 miljonu vērtībā, mm, kuru īstenošana mums dotu pievienoto vērtību uzreiz, bet mēs nevaram tos īstenot. Kā, mm, es domāju, ka uh, šo robu starp uh, Vāciju un Čehiju, mm, kas pastāv šobrīd, uh, mēs varēsim likvidēt 25 gadu laikā iespējams. Mm, tas būs Vācijas valdības lielais, lielais nopelns, ka otrā pasaules kara iznīcinātās sliedes 25 gadu laikā varēs atjaunot beidzot. Es nesaprotu, mm, kāpēc mēs eh, koncentrējamies uz projektiem, uh, kas mums nav tik ļoti svarīgi. Ja Hamburgā mums ir mezgls, kāpēc mēs koncentrējamies uz projektiem ap Berlīni? Mm, mums vajadzētu labāk turpināt sadarbību ar Dāniju, bet Dānija nevēlas nākt pretī. Un ņemot vērā visas šīs grūtības, 2020. gadā mums kaut kas jāparāda. Uh, Mums visiem nepieciešama nauda. Un ko tagad Vācija vēlas? Vācija vēlas, lai uh, ārzemnieki maksātu uh, vieglo automašīnu nodokli bet tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības likumdošanu, par to tiesa vēl nav izteikusies, un tas mums arī nepalīdzēs. Uh, bet runājot, teiksim, par kravas uh, mašīnu nodevu. To Vācijas valdība nevēlas. Kaut arī kravas mašīnas 60 tūkstošus reizes vairāk kaitē dabai nekā vieglās automašīnas. Tā kā, bet es jau saprotu, jūs runājat ar Ramzauru kungu, kas ir Bavārija, un par pārējo Vāciju jūs nedomājat. Jāskatās, kas sanāks. Paldies Kremerkungam, nākamais runātājs. Kančāna kungs. Es eh, izteikšos nedaudz citādāk nekā divi iepriekšējie kolēģi. Vispirms jau es vēlētos eh, pateikties Patam Koksam par lielisko darbu, ko viņš, manuprāt, paveicis. Paldies par viņa iesaistīšanos. Nedomāju, ka šis eh, projekts būtu katedrāla tuksnesī, kā to notevē kolēģis. Ja tas tā būtu, tad eh, visa plānošana varētu teikt uzskatīta par eh, kaut ko bezjēdzīgu un neizpildām, bet mēs to pieņēmām pagājušo nedēļu. Es domāju, ka pilnīgi otrādi. No 30 eh, projektiem mēs esam nonākuši pie 9, mēs esam vienkāršojuši šos projektus un esam paveikuši, manuprāt, ļoti labu darbu šajā jomā. Divas lietas, par kurām bija runa - plānošana un investīcijas. Kas attiecas uz plānošanu? Es domāju, ka pašlaik uh, izvēlētais virziens ir pareizs. Um, vajadzētu izvērtēt, kādas grūtības uh, vēl pastāv teritoriālajā ziņā, un ar tām jācīnās. Runājot par investīcijām, resursi, kas ir mūsu rīcībām, ir tādi, ka mēs nevaram teikt, um, un mēs nevaram arī koncentrēties uz uh, to, ka uh, vajadzētu izveidot finanšu tirgu un tā tālāk. Manuprāt, um, vislabākais veids, kā progresēt šajā jomā, būtu pieturēties pie tā, ko mēs esam paredzējuši sākotnēji. Runājot par šo projektu, ko mēs esam pieņēmuši, šis būtu pats galvenais, ko es vēlējos teikt. Runājot par jūsu ziņojumu, Kaksakungs, kā, kāda situācija ir šajā ziņā? Jūsu atzinuma ziņām. Vai ir kādas iespējas teritoriju ziņā um, īstenot uh, visu to, kas šobrīd ir diezgan sarežģīti īstenojams. Vai mums nevajadzētu koncentrēties un uh, sagrupēt un vienkāršot šos darbus un turklāt uh, progresēt pēc iespējas tālāk? Paldies, Kačāna kungs. Pēdējais runātājs Etuga kungs. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāju kungs, paldies Koks kungam par um, šo prezentāciju. Ir viens jautājums no dokumentiem. Es sapratu, mm, šit kā arī ļoti svarīgi tā. Tas ir, ka, mm, iespējams, dažiem tas neliekas svarīgi, bet uh, runājot uh, par uh, turpmākiem darbiem, tas tomēr ir svarīgi. 15. janvārī 2013 te ir paredzēts, info, bija paredzēts informatīvas pasākums eh, par, mm, kur, uz kuru uzaicināja uh, infra un DBB nets uzņēmumi. Man interesē, kas notika šajā pasākumā, uh, un otrkārt, uh, kādas aizstoši lēmumi tur tika pieņemti. Ja vispār kādi lēmumi tika pieņemti. Un, un uh, tad arī kā rezultātus, uh, kā par rezultātiem paziņo interesantiem. Šādi trīs jautājumi. Tur, uh... Paldies, Etumkungam. Došu vārdu koordinatoram. Es domāju, ka mēs jau esam aizkavējušies par kādām 15 minūtēm, tādēļ lūdzu būsim disciplinētāki. Citādi priekšsēdētājs um, mani izbārs. Koksa kungam vārds. Paldies, priekšsēdētā kungs. Lichtenberger kungs, mm, runājot par mm, šo projektu, nu, es nevarētu teikt, ka tā būs katedrāle eh, tuksnesī. Sevišķi runājot par eh, pievedceļiem un visu pārējo, kas ir paredzēts šajā projektā. Tāpat eh, runājot par šo un citiem tuneļiem, es domāju, ļoti būtiski raucīties uz šo uh, transalpu teritoriju kopumā, nevis eh, tuneli pa tunelim to skatīt. Mums vajadzētu optimizēt eh, šīs jaunās infrastruktūras izmantojumu, vai tas būtu Eiropas Savienībā vai no Šveicē, lai eh, izvairītos no šīs tuneļu iepirkšanās, tuneļu šopinga tā dēvētā sliktākajā izpratnē. Jo tas eh, varētu radīt eh, dažādas negatīvas sekas. Tas ir, šeit runai par diezgan komplicētu analīzi. Es eh, piekrītu jums, ka ir nepieciešams tam pievērst gana lielu uzmanību. Runājot par jūsu netu kungu jautājumu, kas attiecas uz Mīnhenes um, un Austrijas jautājumu un šo ceļu un informāciju vispārējo. Nu jā, šeit bija provizoriska informatīvā sesija, un um, tā bija tik uh, provizoriska, ka, nu, tur bija visnotaļ uh, pieticīga noskaņa, taču signāls bija tāds, ka uzsvers bija likts uz komunikāciju, uz vietējo kopienu, vietējo pašvaldību iesaistīšanu, uz sarunām un atbildēm. Uh, Taču būtībām runājot par plāniem un ceļu būvi, šādas diskusijas eh, ir risks, ka tās varētu būt pārāk eh, teorētiskas, jo vai ceļš būs virzemē vai pazemē, vai tas būs līdz kādai pilsētai vai iekļaušo pilsētu. Šīs diskusijas ir noderīgas, taču zināmā mērā arī pāragras, un šo iemeslu dēļ nepieciešami šie pētījumi, par kuriem es eh, runāju, un tāpēc arī ir šis 3,4 miljonu Eiropas eh, līdzfinansējums, lai tiktu izstrādāta šāda analīze par um, ceļu karšu veidošanu un projektiem. Tādēļ arī mēs varam runāt šeit par šo komunikāciju un tās nepieciešamību. Jautājums par um, Itālijas apņemšanos. Um, Nu, šeit es vēlētos uh, piesaukt um, leģa distabilitā Itālijas um, pieju um, finansējumam, kas uh, Itālijas uh, sistēmas ietvaros, ja, lai būtu budžeta likums pieņemts, ir pirmkārt jābūt um, ministru, kam net apstiprinājumam, no otrkārt ir jābūt revīzijas palātas uh, apstiprinājumam. Finansie, finansējums, par kur es runāju, ir izgājis gan leģidi stabilitā pārbaude, gan um, revīzijas palātas testu, gan arī vispārējo posmu testu. Tā ir patiesa apņemšanās, tas nav tikai teorētisks um, jēdziens. Un tāpat uh, runa šeit ir par uh, Fabrisa kungu, kas eh, pašā Itālijā būtu nozīmēts koordinators, kas nodarbotos ar šiem jautājumiem, un tam būtu papildu pievienotā vērtība. Tieši šis cilvēks vislabāk zina, kā darbojas pašā Itālijā visas um, eh, instances un eh, sistēmas, lai nodrošinātu procedūras veiksmīgu norisināšanos. Kas attiecas uz kravu, protams, ka mērķis ir sadalīt uh, kravas uh, transportu vienmērīgi. Šeit jūs redzat, ka piektajā tunelī pārsvarā mēs šeit redzam uh, ostu uh, dzelzceļu un uh, tikai tad ceļu transportu. Šādas ir uh, nākotnes prioritātes. Šādas eh, ir prioritātes mūsu mandātam nākamajam plānošanas periodam. Un eh, es pats eh, šeit runāju tikai par ziemeļu dienvidu daļu, taču jūs komitejām varbūt paši esat apmeklējuši kvadranti Eiropa, kas ir ļoti liela kravas um, opera, eh, kravas operāciju mm, vieta, un mm, mums ir ļoti atšķirīgas tradīcijas un attieksmes varbūt šajā jomā, taču šeit mēs varam runāt par to, ka mums varbūt eh, joprojām nav pietiekamas, eh, pietiekama regulējuma, kas būtu pietiekami uh, godīgs un brīvs, eh, lai varētu nodrošināt eh, šādu brīvu un reizē godīgu procedūru. Runājot par Kremera kunga teikto, un um, ceļu infrastruktūru Vācijā. Ir skaidrs, ka Vācija Eiropas ziņā ir apņēmusies ļoti daudz, taču Jūsu teiktais ir pilnīgi atbilstīgs. Ramsāra kungs apstiprināja to, ka pašlaik galvenais izaicinājums Vācijā ir infrastu, esošās infrastruktūras uzturēšana un uh, Uh, nevis jaunu projektu veicināšanu. Tādēļ mēs uzskatām, ka mūsu sarunas ar Vāciju šajā ziņā varbūt nebūs vienkāršas. Kaut arī apņemšanās jau un saistības jau ir pieņemtas. Ikgadējā finansējuma līmenis salīdzinājumā ar IKP tikai Vācijā esošo um, transporta tīklu uzturēšanai ir ārkārtīgi liels Un ļoti daudzām e, infrastruktūras daļām Vācijā nepieciešams finansējums un atjaunošana. Runājot par um, jūsu teikto, kas attiecas uz e, Minheni un dienvidu daļu, es domāju, ka DB tīklu Um, ceļu tīkla jautājumā. Mēs uh, šeit varētu teikt uh, tā, ka gala atbildi vēl nav zināma, taču mēs par šiem jautājumiem aktīvi domājam. Runājot um, par jautājumu par um, piekto uh, aspektu un um, to, ko jau es minēju par koncentrēšanos uz ostām, jūr, jūras transportu, dzelzceļa transportu un uh, šiem jautājumiem. Plānošanas un um, nākotnes uh, prognožu sakarām šis ir ļoti būtisks jautājums un um, um būs koncentrēšanās tieši uz šiem aspektiem. Paldies um, par um, iespēju komitejā eh, jūs iepazīstināt ar šo eh, jautājumu un eh, labprāt arī turpmāk diskutēšu par šiem jautājumiem. Paldies jums par šo pārliecinošo aprakstu. Pievērsīsimies nākamajam atzinumam. Žilas Savarī vadībā notiks šī jautājuma izskatīšana. Un es lūdzu iekļauties divās minūtēs. Pretējā gadījumā mēs vienkārši nevarēsim um, izskatīt visus jautājumus. Paldies, un man prieks uh, būt šodien ar jums, un tā pēdējā reize, jo man viss ir pabeigta. Tīpaši, tā, es, tāpēc, jo esmu kļuvis par nacionālu deputātu, un, nu, lūk, um, mm, bet divus, trīs gadus eh, biju atbildīgs par šo misiju, un šis ir mans pēdējais ziņojums. Ceru, ka tas jūs iepriecinās. Jūs uh, zināt par PP22, šis ir viens no mūsu prioritāriem projektiem. Te sešas valstis ir, iesa septiņas valstis ir iesaistītas, un astoņas robežas ir šķērsotas. Te ir divas interesantas zonas eh, - rietumi ar Vāciju, Čehiju un Austriju. Un, uh, um, austrumi, uh, kas, uh, kur tiešām bija nepieciešama ļoti lieli, liela koordinācija četrās dalībvalstīs. Es uh, kļuvu par kontaktgrupu vadītāju šeit parlamentā un arī reģionu ģenerāldirektorātā. Un mēs mēģinājām izstrādāt Eiropas Savienībai vieno to balsi. Tad starp, arī starp komisiju un parlamentu. Un eh, man tiešām prieks, ka tik daudz cilvēku šo gadu laikā ir strādājuši un ka tas ir tik labi eh, sanācis. Sākumā tika veikti divi nopietni pētījumi. Visu pirms uh, sliežu izpētes uh, projekts un uh, arī sociāla ekonomiskais pētījums, lai papētītu pasažieru mm, preču pārvadājumus, lai pielāgotu infrastruktūru. Mēs mm, izskatījām tādus ātrumus, kas 140 km stundā. Tam bija nepieciešams uh, atsevišķi īpaši izturīgas sliedes, uh, elektroenerģijas padevi, un nu, tagad mēs gan esam optimistiski noskaņoti. Runājot par um, rietumu zonu, uh, Austrija, Čehija, Vācija, tur ir iesaistītas. Jau šobrīd tur tiek uh, uzturēts Eiropas Savienības standarts. Tas skatot, uh, kas ir realizēts Mēs varam redzēt, ka mums ir eh, problēmas ar sarkano līniju šeit, eh, kur ir investēti jau vairāk miljardi. Eh, kapacitāte šai līnijai ir ārkārtīgi uh, daudzveidīga. Reliefs ir sarežģīts, tur ielēs, pauguri, un uh, to sauc par. Um, mūsu interešu līniju. Eh, Konstance, Praga, Vīne eh, šādi ir savienoti savā starpā, un tas ir ļoti liels sasniegums. Robežu ķersošana notiek ļoti gludi. Tad mums arī ir vīnes uh, stacija, kas eh, ar šo projektu kļūst par mezgulu. Eh, agrāk eh, šī bija pēdējā stacija daudzos maršrutos, tā kā vīna stacijas loma mainīsies iespējams, ka Čehiju būs nelielas problēmas satiksmes jomā ātruma ziņā, pieļaujamā ātruma ziņā. Tā kā iespējams būs jābrauc lēnāk atsevišķos maršrutos, kaut arī eh, standarti, kas tie ir ievēroti, ir ļoti augsti standarti, bet mēs domājam par drošību vispirms. Tagad par eh, Donavas tiltu. Tas no vienas puses eh, tehniskās puses mūs apmierina. Tas būs piemērots gan ritiņiem, gan uh, Uh, vilcieniem, tā kā uh, tas ir, protams, izaicinājums. Um, dzelzceļa asis pagaidām vēl ir pietiekami vājas. Um, dalība valstis uh, ziemeļos ir attīstījušas labas liežu infrastruktūru, um, bet ātrums ir tik nelielas 30 km stundā, kā nepieciešams 4 stundas, lai nobrauktu 100 km. Tas, nu, gan pagaidām ir neliela kapacitāte, ka tur vēl daudz ko varam uzlabot. Un um, pagaidām starp Rumāniju un Bulgāriju vēl nav izstrādāta attiecīga infrastruktūra. Bulgārijai turklāt labāk patīk piekļuve no rietumiem austrumiem, nevis piekļuve no ziemeļiem un dienvidiem. Viņa vairāk uh, skatās uz uh, Bosforas uh, līča tuneli un uh, kom satiksmi no un uz Turciju. Bet pagaidām runājot par rietumu austrumu asi, ir paredzēti atsevišķi koridori, kas uh, ir jāpabeidz. Bet atgriežoties pie sarkanās līnijas, Runājot par satiksmi, jāpiemina, ka mēs esam Schengen zonā un no mums ļoti daudz ko sagaida. Tieši runājot par robežu šķērsošanu. Tā kā tehniskā kapacitāte nepieciešama, sliežu atjaunošana nepieciešama, bet ir politiskās dabas šķēršļi, kas eh, vēl paliek. Grieķi ļoti daudz kur izdarījuši, tā viss, kas ir zaļš, Te jūs to varat redzēt, piekļuve pīrējas ostai, te ir ieprogrammēta, un standarts ir ļoti augsts. Bet ar Bulgārijas robežu tu viņam neveicas, jo līnija, tas ir maršruts, uh, uh, iet praktiski kalnos, un uh, tas ir ļoti sarežģīti un izmaksā ļoti dārgi. Mm, iespējams, ar 100 km stundā varētu braukt, bet ar 140 es nezinu. Un Balkanu līnija ir privileģēta līnija, tā tas vēsturiski ir sanācis, un tam šis valstis arī piekrīt. Šeit kartē augšā jūs redzat eh, rietumu austrumu zonas, vairāk zaļās krāsas eh, nekā sarkanās, un uh, apakšā, gluži otrādi vairāk sarkanās krāsas. Tas īsti, īstenībā rezum, ir kopsavilkums tam, ko tikko teicu. Mēs pie pārvaldības daudz strādājam. Šobrīd kādas mums ir problēmas? Visu pirms uh, robežu ķērsošanas sekcijas, jāiet ātrāk uz priekšu, investīcijas notiek, bet problēmas, teiksim, starp Vāciju un Čehiju. Čehija savus darbus ir izdarījusi. Tagad vēlas, lai Vācija uh, Eiropas standarta līniju paredzētu, bet uh, Vācija, Vācijai prioritāte ir uh, ziemeļu dienvidu as. Un um, tagad notiek sarunas ar Pragu un uh, Un izskatās, ka nekas līdz 2020. gadam nesanāks, jo Vācijai tas nav ieplānots, proti līnijā no Saksonijas uz Prāgu. Un tagad tas ir vienkārši nonācis strupceļā, kā pats Koks jau teica, Vācijā saka, mēs izmantosim esošās kapacitātes, un varbūt tie ir tie bavārieši, Ramzāverkungs, kas vēlas ziemeļu dienvidu virzienu. Tagad nākamo TNT projektu ietvaros mēs līdz Rostokam un Hamburgai vēlamies tikt. Par jautājumiem, kas tev rasties vispirms. Mums jāīsteno tā pārvaldība, ko mēs esam paredzējuši, jāpanāk visas investīcijas, kas ir norunātas. Ļoti žēl, Ļoti žēl, ja mēs visu sarunātu, bet uh, tad mērķa lietojums nebūtu iespējams. Otra lieta uh, - koridoru pārvaldība. Progresīvi esam uh, integrējuši organizācijas, kas rūpējas par kravas koridoriem. Uh, Mm, un mēs redzam, ka finansējums nāk no privātā sektora, un ar valdībām ir ļoti grūti vienoties, kā arī dalībvalstīm politiski grūti vienoties savā starpā. Tieši PP22 te ir mm, problemātisks. Iespējams, mums būs jāpatur divas atsevišķas struktūras. Noslēgumā e, liela problēma izveidojusies Budapeštā. Vispirms lietas no Prāgas uh, tiek standartizētas. Um, Budapeštā um, ir liels mezgls praktiski, un uh, tā atmezglošana dārgi izmaksās. Skatīsimies. Uh, tur nepieciešams lielāks jaudas darbi vīna stacijā. Uh, Un tad eh, Donavas ceļus integrēšana arī būs eh, dārgs process. Atvainojiet, ka tik ilgi runāju. Paldies. Vārds Senālavas kundzei. Divas minūtes, lūdzu. Dobrīdien, panesam. Paldies, priekšsēdētāja kungs un e, jauka pēcpusdienu, jauka pirmdienu visiem. Vispirms es vēlētos pateikties jūsu prezentā, par jūsu prezentāciju, man ir vairāk jautājumi. Aprakstot e, ceļu rietumi, austrumi, jūs teicāt, ka šis virziens rietuma austrumi ir zaļāks krāsā nekā ziemeļa dienvidi, kurš ir sarkans. Tā tad e, šajā zaļajā ceļā, zaļajā krāsā ir vairāki sarkani posmeņi, kas šo zaļo krāsu sajauc un ir kā darvas piliens medus mucā. Es uzskatu, ka prioritārajam projektam 22 lielākā daļa šā projekta ir Reinas Donavas koridors. Savā ziņojumā jūs jau esat aprakstījis ļoti labi zināmas problēmas, tādas, kas ir saistīts ar investīciju prioritātēm, jo šīs prioritātes būtiski atšķiras Vācijas un Čehijas pusēm. Jūs pieminējāt savā runā arī to, ka ir nepieciešams daudz ciešāk, sīkāk un niansētāk sadarboties pāri robežām un dažādām nozarēm. Jūs nedaudz pieminējāt pat e, sava veida politiskāku skatījumu, un es vēlētos jums pajautāt, ko jūs definējat ar sīkāku politisku skatījumu. Paldies! <coughs> Merci d'être resté dans les puits. Paldies, ka iekļāvāties laikā. Nākamais runātājs. Hartunkungs. Paldies ļoti īsi divi jautājumi jums. Paldies vispirms par prezentāciju. Pirmais jautājums. Jūs teicāt, um, ka Vācijas savienojums starp Vāciju un Čehiju, tad no Nirmbergas uh, uz Pilzeni Prāgā, ka tā nav Vācijas prioritāte, jūs teicāt. Tas ir interesanti, pārsteidzoši īstenībā jo runājot par TNT uh, eh, light līnijām, tieši šo maršrutu mēs uzņēmām mm, galvenajos tīklos, un uh, tur Vācija ir arī daudz ko uzņēmusies. Eh, man interesē, vai šis saistības paliks arī pēc 2020. gada. Un tad jūs pieminējāt Bosforas, uh, Bosfora līci. Um, vai tur ir uh, iesaistīti ar Eiropas līdzekļi šajā marmarai projektā? Un, ja jā, tad cik daudz? Hamēr. Paldies, Hamerkungs. Paldies uh, par prezentāciju. Pagājušā reizē jūs parādījāt uh, vidins tiltu. Es uz turieni aizbraucu un, jā, ritmbraucējiem uh, tur ļoti labi veicas. Ceļa transports arī tur viss notiek, dzelzceļu pagaidām gan ir problēmas, bet katrā gadījumā e, tā ir nākotnes plānošana. Viss transporta veidi ir iesaistīti plānojot tiltu. Grieķija ir problemātiska. E, maršruts no Salonikiem uz Skopje e, Grieķijas pusē darbi nenotiek. Taupības pasākumi, viņiem šķiet, ka dzelzceļš luksus un tad kāpēc tā mums vajadzētu par to rūpēties, jo Grieķi savus slēdz arī tādas maršrut, tādus maršrutus, kas tika izbūvēti pateicoties Eiropas līdzekļiem. Tagad runājot par maršrutu no Vīnes uz lidostu un no Bratislavas uz Budapeštu. Tur vēl notiek diskusijas, dzirdēju, ka nav tiešas uh, iespējas aizbraukt uh, no stācijas uz lidostu. Un savukārt uh, no Bratislavas un Budapeštas uh, ir iespēja aizbraukt uz Vīni un uz lidostu. Interesanti. ka Prāga vēlas uh, slēgt atsevišķus uh, dzelzceļa maršrutus uh, un izmantot autobusus. Es nezinu, vai tas būtu praktiski. Un runājot par līdzekļiem, Vācijā ieplānotais īstenībā atspoguļo tikai vēlmes, nevis realitāti. Ja viss ieplānotais tiks realizēts 50 gadu laikā, nu, arī tas būtu pārāk labi. Uh, Bet, ja viss ir jāpabeidz līdz 2030. Uh, gadam, es nezinu, kā jūs to plānojat, jo desmit kilometriem pagaidām nekāda līdzekļu vispār nav paredzēts. Man interesē, ko jūs par to teiksiet. Čekina. Paldies, Krāmera kungs. Kani, kungs. Paldies priekšsēdētājiem, paldies uh, Savarīkungam un koordinatoram. Ļoti interesanta analīze par šī brīža situāciju. Mūsu uh, filozofija šeit uh, ir tāda, ka uh, ziemeļdienvidu asi un uh, rietumaustrumu asi jāiesaista arī ostas, ostu infrastruktūras. Tad, tad Atēnu Konstances asi jāsasaista ar Budapeštu, Vīnu, Prāgu līdz pat Dresdenei un Nirnbergai, bet um, kas notiks tālāk? vajadzētu padomāt par Transeiropas asi no Itālijas caur Brenru tuneli uz Minheni un tad uz Berlīni. Tas būtu interesanti. Kā tas izskatīsies, tas ir uh, Vācijas rokās no Dresdenes uz Berlīnu vai no Dresdenes uz Leipcigu. Bet lai pa šo maršrutu varētu pārvietoties. Lai tas būtu izmantojums. Un no maršruts no Berlīnas uz Rostoku šogad eh, būvdarbi pabeigti, tur ir divi sliežu ceļi, viss elektrificēts. Eh, Berlīns Hamburgu arī eh, augstā ar lielu ātrumu var aizbraukt, bet no Berlīnas uz Leipcigu tur gan mums vēl būtu nepieciešama infrastruktūra. Cik tālu jūs esat nonākuši? Bē. Paldies. Tagad došu vārdu Esam arī kungam atbildēju. Paldies. Es eh, mēģināšu atbildēt, eh, kaut arī ir eh, ļoti sarežģīti jautājumi. Jums taisnība, Kīna kungs, ļoti daudz remondarbu notiek Vācijā, sevišķi Berlīnas asī, un Berlīne nedaudz vairāk austrumvirzienā, Uz Vācijas austrumiem ir daudz remontu darbu. Problēma, par kuru jūs jau runājāt, ir tā, kā rīkoties politiskā ziņā. Es, man izdevās no Vācijas um, panākt to, lai tā pieņemtu Čehijas līdzfinansētu pētījumu, pētījumu lai uh, pētītu, kādas uh, būtu nākotnes perspektīvas. Vācija apgalvoja, ka tā nav tuvākā laika prioritāte, ņemot vērā to, ka starp Vāciju un Čehiju ir domstarpības par eh, pašreizējo līniju kapacitāti. Vācija uzskata, ka ir gana liela kapacitāte, Čehija uzskata, ka kapacitāte drīz būs nepietiekama. Vācija piekrīt šim pētījumam, kaut arī eh, tā nebija vienīgā šī pētījuma finansētāja. Un Tātad, um, runājot par politisko aspektu, mēs to pamācām diplomātisku runu um, rezultātā, un pēc tam uh, bija praktiskā puse iepirkuma konkurss, taču kon konkurss rezultātā pētījums tika noraidīts. Šajā uh, gadījumā mēs varam runāt uh, par to, ka politiska vienošanās uh, tika atcelta eh, iepirkuma procedūras eh, rezultātā. Es domāju, ka ja mēs vēlamies, lai koordinātori būtu efektīvāki un uh, Eh, lai būtu sadarbība ar komisijas ģenerāldirektorātu, ir nepieciešama atbilstīgie instrumenti, ir jābūt pietiekami lielai mobilitātei, lai nebūtu tā, ka procedūras beigās mēs nonākam pie tā, ka beig beigās neko nevaram darīt šādu praktisko apsvērumu dēļ. Es domāju, tas būtu jāpārdomā šeit, eh, Eiropas Savienības ietvaros. Tas ir ļoti labs piemērs un viela pārdomām. Tajā pašā laikā es vēlētos piebilst vēl vienu lietu par dienvidiem. Uh, vācieši nevēlas Nirnbergu šendingu, jo uzskata, ka tas ir pārāk dārgi. Taču vēra, vēlas starp Markviču un šendingu mazu segmentu konstruēt. Tas tātad attiecas uz Berlīnu un Bavāriju. Šeit mēs varam konstatēt to, ka ir prioritātes eh, tuvākajam investīciju plānam, un tajā pašā laikā tas eh, nekādā veidā neapdrauda eh, nākamo gadu prioritātes. Es domāju, ka šeit ir darbs ieguldīts no visām pusēm, un arī komisija šeit līdzdarbojas. Es domāju, ka šeit varam piebilst arī Ziemeļjūras projektu, un šajā jautājumā es domāju, laimīgā kārtā gan Bulgārija, gan Rumānija ir mobilizējusies. Manuprāt, eh, ir nepieciešama šī struktūrēšana starp rietumiem un austrumiem, jo ir skaidrs, ka būs eh, attīstība centrālā Azijas reģionā. Es domāju, eh, varam um, uzsvērt to, ka Rumānija ir rīkojusies Eiropas prioritāšu ietvaros, Bulgārija nē, Es domāju, ka šis eh, projektu virziens ir ļoti būtisks un mēs eh, varam sniegt finansējumu līdz robežai starp Bulgāriju un Turciju. Kas attiecas uz Grieķiju, jums taisnība, Krēmera kungs, šī ir vissvarīgākā problēma, jo Grieķija ir dzelzceļa salam, ja tā var noteikta. Ziemeļos eh, tur vairs nav nekā daudz eh, robežu ziņām. Vajadzētu tonnām dinamīta ļoti plašā teritorijā, lai šeit atbilstu šis projekts Eiropas normām. Skopjas ziņā, nu, šeit jautājums ir par kaimiņu politiku. Pat ja līnija būtu perfekta, tad tā būtu daudz ilgāk elektrificēta nekā ziemeļu dienvidu līnija. Taču, eh, kā jūs zināt, eh, Dienvidslāvija ir mainījušās robežas un eh, ir ļoti sarežģīta formalitāte šajā reģionā, lai izveidotu um, līniju, kas šķērsot Balkānus. Uh, Balkānu līnija būtu daudz īsāka nekā mūsu izveidotā sarkanā līnija, ko redzējāt, taču šī līnija būtu šausmīgi gara tīri um, politiskā ziņā. Nu, lūk, tas būtu galvenais, ko es vēlētos teikt kartogrāfijas un um, līniju ziņām. Kas attiec uz vīnu staciju, par to es neko neesmu dzirdējis un nevarēšu atbildēt. Paldies. Es um, domāju, vēl viens jautājums. Krēmerkungs. Jā, nu tad, eh, ejot uz, doties uz Prāgu, mēs drīzāk brauksim caur ziemeļiem nekā caur dienvidiem. Kāda būs situācija šajā ziņā? Runājot par Čehiju. Čehija Um, šķiet ir uh, noslēgus projektu Prāga pilsēna robeža. Un Vācija piekrīt um, būvēt 15 um, km līdz uh, Šildīgai, taču nevēlas uh, to projektēt līdz Nirnbergai. Šie 15 papildu kilometri, ko Vācija piekrīt konstruēt, mums ļaus izveidot šo ziemeļu dienvidu asi, taču tas neies līdz Nīnbergai, jo tas ir pārāk dārgi, tā nav prioritāte. Viņu prioritātes ir ziemeļu dienvidu as. Paldies! Paldies eh, Žilam Savarī. Koordinātori ir ļoti daudz darba ieguldījuši šajā darbā, taču ir tāda problēma. Mums ir vēl četri atzinumi, un mēs vienkārši nevaram iekļauties laikā. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību gan runātāju, gan komitejas dalībnieku uzmanības vēlētos pievērst uz to, ka jāiekļaujas laikām. Tagad došu vārdu Pāvēlam Teličkam, kas ir koordinators nākamajam jautājumam. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es eh, tiešām mēģināšu runāt lakoniski, jo esam jau drusceņi iekavējuši. Tomēr iesākumā vēlētos pateikt, ka ir pagājuši astoņi gadi, kopš es sāku strādāt par šā projekta koordinatoru. Un eh, man šķita, ka astoņi gadi nav vēl pagājuši, bet tiešām raugoties uz datumiem, gadi ir paskrējuši. Uh, Es tātad uz iepazīstināšu ar sasniegtajiem rezultātiem vai patiesībā varbūt vairāk nesasniegtajiem. Iesākumā vēlējos pateikt, ka man vienmēr ir likušās ļoti auglīgas diskusijas ar parlamentu. Man ir pieredze strādājot pie vairākām parlamenta izstrādātajām iecerēm gan par TNT Baltijas dimensiju, gan par citiem aspektiem. Un jau pašā sākumā es esmu ar ļoti lielu interesi sekos līdz parlamenta darbam, un es tā tad uzstāšos jūsu priekšā šobrīd par šo projektu. Bet tagad ķersimies pie lietas. Laiks, kas ir pagājis no projekta sākuma līdz šim brīdim, projektam finansējums tika atvēlēts pa etapiem, un mūsu sasniegtais arī bija pa etapiem mēs modernizējām un joprojām strādājam pie modernizēšanas. Patiesībā tas ir, sim, tas ir 1520 centimetri, milimetri, un tas ir no polijas robežai līdz Kaunai. Šajā aspektā sastopamies ar vairākām grūtībām un tomēr vairāk vai mazāk ievērojam ievērojam eh, laika grafikus. Igaunijā pirms diviem gadiem ir pabeigts eh, šobrīd eh, no Rīgai uz ziemeļiem un dienvidiem tiek strādāts pie šī projekta un ar vairākām, vairākiem projekta novēlojumiem. Patiesībā viss Baltijas ceļš ir mazliet iekavējies, bet visvairāk Latvijā un Lietuvā šis darbs turpinās virzienā uz Kauņu. Es esmu pārliecināts, ka līdz nākamā gada beigām mums izdosies panākt šim projektam izvirzītos mērķus. Tas bija pozitīvākais stāsta moments. Kā jau es teicu, es esmu pārliecināts, ka mērķis līdz nākamā gada beigām izpildīsim. Šeit uzreiz ir jāsaka viens bet. Proti, mēs eh, veiksmīgi strādājam arī politiskajā jomā dzelzceļa koridors kļūs par kopīga koridora integrētu sastāvdaļu, un e, šobrīd, piemēram, Baltijas reģions ir visstraujāk ekonomiski attīstošais Eiropas Savienībā, bet tas joprojām ir nodalīts no Eiropas Savienības dzelzceļa tīkla. Es uzskatu, ka tas ir strateģiski ļoti svarīgs mērķis, un eh, šo mērķi atbalsta ik viens Baltijas reģiona vadītājs. Bet šeit būtiski būtu uzsvērt laika vektoru. Arī finansiālā ziņā mums pavērs jaunas neredzētas iespējas ar Connecting Europe instrumentu, tā tad tiek uh, finansēti 85% un atlikušos 15% finansējumu var dažādi vai nu aizņemties vai savādāk. Tātad finansiālā ziņā es uzskatu Baltijas valstīm problēmas ar šo projektu izpildi nebūs. Tas ir saistīts, varbūt šā ceļa palaišana eksploatācijā palielinās arī visu trīs Baltijas valstu kredītreitingus. Uzskatu, ka ieguvēji būs visi, bet tagad mazliet par uzdevumiem. Šeit es nebūšu tik optimistisks. Šobrīd starp Baltijas valstīm notiek eh, sarunas par kopuzņēmuma izveidošanu, tātad koncerta veidošana – koncerns, kurš piedāvās finansējumu Baltijas koridoram. Jo pagājušo reizi tiekoties mēs par to diskutējām, un tas parādās arī gada atskaitas ziņojumā, cik ārkārtīgi svarīgi ir šāds savienots skatījums. Un kā jau teicu, šo iespēju un strateģisko mērķu vajadzētu izmantot. Man personīgi nepatīk, ka šajās dalību valstīs ir spēki, kuri nedara visu, kas to iespējās, lai veicinātu šo projekta izpildi. Un um, dažkārt plašsaziņas līdzekļos es dzirdu augstu dzelzceļa ierēģinu teikto, ka mums ir jā, jāiz, jāizveido šis koridors pretējā gadījumā, bet patiesībā man ir problēma šeit izteikties e, politkorekti. Tas vienkārši parāda to attieksmi, kāda joprojām ir no vairākiem uzņēmumiem, kuri uzskata, ka dzelzceļa jomas liberalizācija ir viņa personīgā kabata. Tas man joprojām atgādina vecos laikus, kad šādi izteikumi varēja tikt dzirdēti. Visu interesēto pušu vienošanās kopuzņēmumu veidošanā ir ārkārtīgi svarīga, un eh, šim koncertam ir jābūt par vadošo motoru Rail Baltica veidošanā. Šobrīd visas trīs valsts sarunas ved par šādu kopuzņēmumu izveidi trīs mēnešus, bet eh, kopuzņēmuma darbība ir savā darbībā ierobežota. Un panāktās vienošanās, par to mēs tur runāsim turpmākās tikšanās reizēs. Ir tādas dalība valsts, kurās dzelzceļa uzņēmumam ir lielāka teikšana nekā valdībai Vēl jau pārsteidzošāk ir runāt par šādu Eiropas projektu, Eiropas projektu, kuru finansē Eiropa un kura nolūks ir kalpot Eiropas dalību valstu iedzīvotājiem. Mums ir pilnīgi skaidri jāizvirza problēmas, kuras būtu jārisina valdību līmeņos. Detaļās neiedziļināšos, un tomēr noteikti būs panākama starp valstu vienošanās vairākos jautājumos. Laika grafiks. Mums ir nepieciešams panākt vienošanos līdz šā gada beigām. Ja ne, tad mēs būsim tik ārkārtīgi novēlojušies ar vienošanos, ka diez vai varēsim izsludināt iepirkumu līdz nākamā gada pavasarim. Griežos pie visām trim dalību valstīm, neskatoties uz eh, gada atskaita ziņojumu, neskatoties uz to, ko es šeit tikko teicu, es eh, būšu gatavs sniegt personīgo viedokli par to, uz kura pleciem gulsies atbildība par nepanāktajiem lēmumiem. Prieksēdētāji kungs, un tagad noslēguma vārdi. Vēlējos uzsvērt to, ka burtiski pēdējā laikā ir parādījušās interešu konflikti. Piemēram, šodien saņēma ēpastu, ka viena dalība valsts ir mēģinājusi panākt starpvaldību un ieinteresēto pušu vienošanos. Tātad es it kā strādāju no vienas puses, un tad pēkšņi kāda dalība valsts uzsāk sarunas par jautājumiem, par kuriem jau ir panākta vienošanās. Uzdevums ir skaidrs. Mums ir jāpanāk vienošanās līdz šā gada beigām. Netic, ka tas tiks izdarīts, un tomēr ceru, ka tad mēs vismaz varēsim ar pirkstu norādīt uz to, kas pie tā ir vainīgi. Patreizējā brīdī ir jāveido konsorts, ir jāpanāk starpvaldību vienošanās, un tad mums izdosies izmantot šo lielisko iespēju. Esmu spiest teikt, ka burtiski pēdējās nedēļās politikas bīdīšana uz priekšu ir bijusi ārkārtīgi grūta. Un e, augstu novērtējot Eiropas parlamentu teikto, tomēr jāsaka, ka Kallas kungs, kurš ļoti labi pārvalda šo reģionu, arī man ir palīdzējuši. Esmu priecīgs atbildēt uz jautājumiem. Paldies. Diplomātski teikšu, ka jūs tomēr nesarupnājāt nevienu tik ļoti, bet drīzāk interesējāt mm, Kramer kungs un atcerieties par laika limitu. Paldies par ziņojumu. Runājot par maršrutu sanāciju no Tallinas līdz robežai, eh, kad tas būs gatavs un līdz Kaunai, eh, tas jāpabeidz nākamgad, cik ātri tas virzās uz priekšu un vai ir lokomotīvi, kas brauks, izbrauks visu šo ceļu. Uh, kas bija iespējams eh, pirms 20 gadiem, vai divas reizes jāmaina lokomotīva pie robežas, kaut arī tips ir viens un tāds pats. Konkrēts jautājums eh, man ir par maršrutu no Varšavas Kauņu. Eh, Vec maršruts nav iespējams, jo tas iet caur Baltkrievi, tā kā paredzēts jauns maršruts, un jūs kartē to nevar redzēt no Belastokas uz Elku vai uh, caur Elki un līdz robežai. Tad uh, Polijas valsts sekretāre man teica, ka viņi, viņam labāk patīk Elka, jo citādi rodas problēmas ar dabas rezervātu. Nauda, acīm redzot, ir 1,2 miljārdi no Eiropas Savienības e, saņemti un dzelzceļam. Tātad, kā tur izskatās ar būvdarbiem? Vai tie ir uzsākti, vai maršruts ir pieprasīts, jo nauda ir, bet tas ir pirmais solis. Un kas tad būs pēc tam? Un kā tikt līdz kalņai? Un uh, uh, augsta ātruma maršruts, tas ir cits jautājums. Latvijā pret lielu, daudz iebildumu. Uh, jo tas starp piekrastes maršruts, un to izmanto vairāk turismam. Latvijā savukārt tur arī ostas ir blakus, vai mēs saprotam, ka tam būs arī ekonomiski labumi, ne tikai labumi turismam. Paldies, Krāmera kungs. Došu vārdu koordinātoram atbildēt. As concerns uh, Runājot par Tallinu un eh, robežu, kā jau es teicu, šis posms ir pabeigts un tika pabeigts jau pirms eh, plus mīnus diviem gadiem. Tā tad eh, ir tādi posmi, kuros ir tikai viens sliežu vilzien, virziens un ir tādi, kur var braukt abos virzienos. Protams, šis posms ir piemērots eh, preču un pasažieru pārvadājumiem, bet 100 eh, km stundā plus mīnus ir pieņemams ātrums. Protams, ja pasažieru vilcienu vēlas doties ātrāk, tas ir iespējams. Par lokomotīviem, ak nē, vispirms par kauņu, kauņu līdz robežai. Man ir zināmas šaubas par to, vai mums izdosies panākt šo posmu pabeigšanu laikā, bet eh, patiesībā šā projekta papīru un dokumentācijas sagatavošana ir nedaudz iekavējusies, bet esmu runājis ar Lietuvas eh, premjeri un esmu pārliecināts, ka mums izdosies to panākt laikā. Lokomotīve burtiski pirms pāris nedēļām, pēc 20 gadiem, Tātad 20 eh, gadus nav bijis eh, pasažieru vilciena reis, bet šobrīd šāds reis tika organizēts. Problēma jau nav ar lokomotīvu, problēma ir ar to, vai mēs pilnībā īstenojam dzelzceļa pakotni. Mums ir jāliberalizē Un tas neatiec tikai uz Baltijas reģionu, tas attiecās uz pilnīgi visu reģionu. Man joprojām ir zināms šaubas par to, vai mēs esam atrisinājuši visus šķēršļus un problēmas. Par alternatīvām. Iemesls, kāpēc mēs neiekļojamies laikā, patiesībā mēs to jau bijām paredzējuši, ka novēlosimies bet eh, Polijas pusē, pierobežas pusē, tieši vidas apsvērumu dēļ, kā jau jūs pieminējāt, ir pieņemts lēmums, ka e, posms dosies cauri elku. Tas ir slikts risinājums, un es piekrītu, ka šeit finansējums nespēlē izšķirošo lomu. Visi pētījumi tiks pabeigti līdz šā daudzgada finanšu plānojuma beigām, bet eh, jaunā dzelzceļa līnija, līnija tiks eh, celta daudzgada finanšu schēmas eh, sākotnējos gados. Jūs jau noteikti atcerēsieties, ka ar Latviju ar Latvijas iestādēm mums ir bijušas grūtības, lai tās pilnībā akceptētu ziemeļu dienvidu asi, ka tā ir prioritāte. Latvijai joprojām prioritāte ir austrum rietumi. Bet eh, tiekoties pirms pāris nedēļām ar Baltijas eh, premjerministriem, patiesībā eh, šī te konsorta mītne būs Rīgā Un e, tas pierāda, ka šim lēmumam ir arī politisks segums. Un, e, protams, e, sarunās vienmēr parādās un arī parādīsies atšķirīgi viedokļi, bet man šķiet, ka latviešu argumentācija ir kļuvusi adekvātāka. Šobrīd Latvija vairāk nekavēju šo projektu, un es ceru, ka šobrīd mēs jau esam pavirzījusies brūt, būtisku uz priekšu. Sarunās grūtākais šobrīd ir vienoties par konsortu, bet grūtības nenāk no Latvijas. E, Paldies! Tas bija ļoti interesanti, jo šeit mēs praksē redzējām, kādas e, ir reālās grūtības un viela pārdomām. Tagad došu vārdu Karlas Pējas kundzei par jūras transportu. Jūras un upju transportu. Thank you very much, uh, Chairman. Paldies, priekšsādātā kungs. No 2007. līdz 2013. gadam es koncentrējos uz diviem projektiem. Nu, tie gan bija saržģīti uh, projekti, kas uh, skar Reinu mezu uh, Donavu, tātad PP13 un PP18 ir mm, tie divi projekti, pie kuriem es strādāju un kas tika panākts. Visu pirms uh, te ir panākta izpratne starp uh, vidas aktīvistiem un cilvēkiem, kas gribēja kaut ko darīt ar Donavu Uh, pie cita projekta tur nebija tik, tik liela ažiotāža ar vidas aktīvistiem. Tā kā es uzskatu, ka pēc rekalibrācijas, ko Prafroza kungs uh, veic šobrīd, es domāju, ka arī ļoti drīz mums būs konkrēti rezultāti. Tātad pēc tam šis pirmais projekts turpināsies. Sākumā tas bija pārāk sarežģīti un dārgi, bet es domāju, ka nākamais dizains apmierinās uh, visas puses. Tātad uh, pirmā projektos atstāšu malā. Tur uh, lielas diskusijas nav paredzētas, viss notiek. Un uh, arī savienojums ar Flandriju un Valoniju pastāv tā kā Flandrija un Nīderlande risina sarunas par mezas mezglu un uh, to valstis uh, tiek galā. Tas arī būs pabeigts nākamo gadu laikā, bet par Donavu. Donava ļoti sarežģīta lieta. Un arī sarežģīta upē daudzām piekrastas eh, valstīm, daudzām robežām. Katrā valstī vismaz vairāk kārt mainījusies, nomainījusies valdība. Un eh, grūti tagad eh, doties uz turienu, mēģināt runāt ar jaunu ministru, ko jūs nepazīstat un kurš jūs nepazīst. Mēs cenšamies, bet katru reizi tur ir jauns ministrs iepriekšējā vietā un katru reizi tas ļoti sarežģīja mm, sarunu procesu. Mums ir daudz resursu, plānu, daudz kas ir izdarīts, ietekmes novērtējums uz vidi, tā kā pienācis laiks rīkoties. Jaunajā finanšu perspektīvā tas būs iespējams. Viens no svarīgākajiem aspektiem, pret ko mēs katru dienu protestējam, ir uh, drenāža, uh, drenāža darbi. Valstīm ir tik daudz citu prioritāšu, mm, ceļu transporta, pie izglītības, pie citām lietām, ka uh, diemžēl uh, drenāžas darbi Donavā nav tā īstā prioritāte. Mm, tā es, es to varu izprast un laimīgi. Uh, nākamajā finanšu perspektīvā var, ir paredzēts līdzfinansējums no komisijas uh, aprīkojumam, drenāžas aprīkojumam, tā kā mums tiks palīdzēts. Nākamajā posmā, ja jūs uh, savāri kungu esat uzmanīgi uzklausījuši, sapratīsiet, ka Uh, dzelzceļa loma mūsu transporta sistēmās pieaugs. Pagājušajā nedēļā apmeklējām Bulgāriju un Rumāniju. Četras stundas uh, mums bija nepieciešamas, lai uh, nobrauktu 150 km. Tā kā, ja kaut kas tur ir nepieciešams, tā ir kapacitāte. Un, kā Svarīkungs teica, jūs dzirdējāt, kas notiek ar dzelzceļu, ka tur būs nepieciešami gadi. Uh, līdz tas viss būs operatīvs, e, ceļi jau tāpat atgādina stāvvietas un vienīgā lieta, kas īstermiņā ir izdarāma, e, ir e, Donavas projekts, bet Donava, skatot vides apsvērumus, respektējot dabu, ja mēs tā tad visu ievērosim, tad mēs eh, visai drīz varētu eh, to pabeigt. Kas tad notiek? Sākšu ar Rumāniju un Bulgāriju. Sākumā attiecības starp eh, Bulgāriju un Rumāniju nebija sliktas. Tāda vispār nebija. Teik, sāksim ar to. Un tagad notiek kaut kas jauns ir saprašanās memorands parakstīts 2012. gadā un pagājušā nedēļa. Tas bija iemesls, kāpēc mēs uz turieni devāmies. Bulgārijas prezidents ar Rumānijas ministriem, ar uh, vides aģentūras pārstāvjiem. Viņi visi bija, bija Silistra pie Donavas un uh, sanāksme tiešām izdevusies. Uh, mēri bija klāt no abām pusēm, kas ir pirmie spēlētāji tur uz vietas, un mums bija šī sajūta, ka tagad kaut kas jā, ir jādara, ir jārīkojas, jāpalīdz pilsoņiem un pilsētām. Un šķiet, ka tagad eh, šī sajūta ir tāda, ka tiek īstenota uh, nevis uh, no augšas uz leju, bet gan no lejas uz augšu. Nu, tas, tas ko mēs gribējam. Atnāt man te jāsvietro liels daļas manā runā, lai iekļautos laika uh, grafikā. Katrā gadījumā no teritoriālās at, attīstības, teritoriālās plānošanas ziņā mums te parādās ļoti interesanti instrumenti. Un uzturēšana. Uzturēšana ir viena no pamatproblēmām. Uh, jau trīs uh, vasaras pēc kārtas mēs redzam, ka navigācija tiek pilnībā bloķēta uh, maršrutā no Rumānijas uz Bulgāriju. Kaut arī Rumānijas ministri sūtīja vēstules Bulgārijam un piedāvāja samaksāt pat par drenāžu. Tagad um, uh, ir parakstīts saprašanās memorands un arī šiem darbiem uh, tiek gatavot plāni. Un ir pienācis laiks to darīt, jo industrija zaudē laiku un naudu un cerību uz uh, ūdens ceļiem un ūdens uh, transportu. Tagad kopsavilkums. Man, manas rekomendācijas. Uh, tente vadlīnijas jaunas nodrošina labāku ūdens transporta integrāciju transporta tīklos. Uh, multimodālajos tīklos. Un, ja mums tāda vajadzīga, tad mums vajadzīga Donava un ūdensceļi. Connecting Europe uh, Facility, tātad šī iniciatīva mums piedāvā konkrēto iespēju sasaistīt transporta tīklus. Uh, teritoriālā plānošana reģionos ir iespējama, uh, bet pēdējie plūdi Donavā mani ļoti sarūktināja, jo šo šiem plūdiem nebija jānotiek. Šos plūdus varēja novērst, ja mums būtu pretplūdu pasākumi spēkā. Un ko mēs darām pie Donavas? Mums nepieciešama holistiskā pieeja uz dzeramu ūdeni, skatāmies uz apūdeņošanu, uz navigāciju, uz visu, visu pak pakotni, visu sistēmu. Tā kā es tiešām ļoti jūtu līdzi cilvēkiem tur uz vietas, tad ne Eiropas eh, Savienības valstu integrācija ir iespējama. Jaunajās TNT vadlīnijās ir paredzēta kopēja nostāja un par pārobežu, pārobežu problēmu gadījumā. Problēmas, teiksim, ir Serbijai, visas viņu problēmas ir pārobežu problēmas, tā ka viņiem ļoti paveicies. Tagad eh, vispār šī valsts ir modelis, jo uh, Serbijā kopš pirmās dienas viņiem bija nevaldības eh, grupas, vides aktīvistu grupas pie galda, un eh, šis WWF, eh, savas dabas fonds, viņus ir uzslavējis par viņu pieejumu šim projektam. Notiks arī tehnoloģiskās attīstības transfers apvārs 2020 programmas ietvaros. Informācijas tehnoloģijas tiks nodotas jaunu dzinēju, vieglu degvielu un tehnoloģijas, kas ļaus labāk novērtēt ūdens ceļu šarmu. Un jāiesaista visi spēlētāji vēlreiz. Ir viena politiskā problēma ko vēlamies, vēlamies atjaunot Belgrādas konvenciju, lai stiprinātu Donavas komisijas pilnvaras un uh, Eiropas komisijas iesaistīšanu. Tas pagaidām nonāca strupceļam, jo ir problēmas ar Ukrainu. 2012. gadā uh, bija Luksemburgas ministru deklarācija 2012. gada jūnijā. Mēs organizēsim turpmāko pasākumu, lai uh, uzsvertu uzturēšanas nepieciešamība. Rekalibrācija ir vēl viena lieta, uh, kas uh, manī izraisa optimismu. Uh, tur viss notiek pamazām par Bulgāriju. Es jau teicu, labi, tas, tas arī būtu viss. Nē. Pētījums tika pabeigts Va Bavārijas pavalsts valdība pieņēma lēmumu un A variants tika apstiprināts 200, 200 dienas gadā mums garantēja 25 metrus. 2,5 metrus. 2,5 metru iegrimi, bet um, ar to gan nepietiek. Mums uh, būtu nepieciešams gan vairāk dienu, gan lielāka iegrime. Katrā gadījumā būs secinājumi šim pētījumam rezultāti tiks apspriesti pētniecības aktivitāšu ietvaros, un mēs varat labāku variantu A izmantot. Varbūt uh, nāksim klāj ar inteliģentiem risinājumiem, jo tehnoloģijas iet uz priekšu. Varbūt uh, mums būs interesants idejas no akadēmiskām aprindām. Tunelis par kuru Safarīkungs runāja, var pilnībā izmainīt transporta plūsmas Rumānijā un Bulgārijā. Būs divas plūsmas uz rietumiem un uz Krieviju. Un ar šo jauno tuneli mm, tas viss varētu mainīties. Viss nebūs tā kā līdz šim. Un pēdējais vārds priekšsēdētāj kungs par Konstancu. Konstants ir osta, uh, ar labu potenciālu, bet es nekad neesmu redzējis ostu bez uh, akvatorijas un, un uh, ostas infrastruktūras. Un, ja mums nav vilcienu, ja ceļi bloķēti, ja ir sastrēgumi, ja nav ūdens ceļu, tad es nezinu, kur ir šī ostas infrastruktūra. Mm, es to tiešām vēlētos, at, ja vēlamies attīstību Rumānijā. Un uh, Bulgārijā un Bulgārijas ostos, tad eh, kaut kas jādara eh, par iekšzemes kuģniecību eh, Rumānijā. Un Krāmera kungam teikšu tā, pirms uh, viņš uzdos šo uh, jautājumu. Jā. Problēma pagadām ir tāda, kā. Uh, uh, kuģiem nonākt ūdenī. Tas pagaidām vēl nav atrisināts. Jā, Krāmer kungs, es eh, šaubos, ka jūs neuzdosiet jautājumu Van Dālen kungs un tad viss pārējie. Tātad, kungi, godātie kungi, lūdzu esiet pēc iespējas lakoniskāk Van Dālen kungs. Prieksēdētāji kungs, paldies, paldies Pails kundzei Ļoti interesanti. Man ir viens konkrēts jautājums, kas ir saistīts ar projektu. Jūs sakiet, ka vēl ir nepieciešama tālāk izpēta un ka šī izpēta būs, tās rezultāti būs zināmi pavisam drīz. Vai jums šķiet, ka tā būs, vai jums ir kāda argumentācija. Kāpēc jūs domājat, ka e, viss izdosies? Es e, vēlētos konkrēti zināt, e, kāpēc jūs uzskatiet, ka viss izdosies? Strauburgen Filshove. Novembrī tika organizēta konference. Un uh, Jūs teicāt, ka Vācija ka Donava ir Vācijas prioritāte, bet eh, ir jau šobrīd skaidrs, ka šis eh, projekts agrāk vai vēlāk tiks pabeigts. Un eh, man ir radusies pārliecība, ka iekšzemes ūdens ceļi nav prioritāte. Jūs teicāt, ka vajadzētu kaut ko darīt, lai novērstu plūdus un ka vajadzētu nodarboties ar padziļināšanu, kuģu ceļu padziļināšanu, bet patiecībā kuģu pārvadājumu pa Donau vai jums šķiet, ka var vispār palielināties apjomos? Es uzteicu jūsu darbu, bet vai tiešām visa ļaunuma sakna ir Vācija, Krēmerkungs? Iekšzemes kuģniecība Mm, mm, nogalina nevis Vācijā, bet tā pat sevi nogalina. Pēdējo 20 gadu laikā skaitļi ir eh, krāsa samazinājušies. Un, un tieši pie Donavas tas notiek. Ja 10% no prognozēm vispār tiks realizētas, eh, tas būs milzīgs progress, bez par tam tērē miljārdus. Es daudz, pirms daudziem gadiem eh, kājākā bija braucis pa Donavu. Un tagad, uh, tagad braucot ar riteni Gardonavas, redzēju trīs kuģis, tā kā uh, gan ar kajaku tur iespējams braukt, uh, izbraukt gan ar kuģi. Tā kā kuģniecība tur ir iespējama, un mums jāierobežojas ar to, kas ir izdarāms. Citādi 80% no visas kuģniecības notiek uh, Reinā, tur skan mūzika. Uh, un mēs mēģinām kaut ko pamainīt ar mūsu naudām. Merkela eh, pirms gadu vēl atbalstīja eh, Donavas kapacitātes uzlabošanu Bavārijā, un Ramzavers arī bija par. Tagad viņi visi ir pret. Tām ir konsekvences. Kādas konsekvences eh, tam būs? Vai mēs Donavu uzlabosim, un lai arī, lai visi kuģi var pa to izbraukt, vai mēs gaidīsim vēl 20 gadus? Uh, kravas mašīnas. No kravas mašīnām jāatbrīvojas, bet iekšzemes kuģniecība nav risinājums. Kad Berlīnē slūžas uzbūvēja, tad eh, mēs teicām, eh, lūk, tā ir nākotne, bet eh, tagad šis slūžas arī neizmanto. Es nezinu, kāpēc tikai ja dzelzceļa maksimālais ātrums ir 160 km/h. Prioritāte tagad ir iekšzemes kuģniecībai vai kuģi ātrāk var pārvietoties, es nezinu. Tagad, eh, ja dalībvalsts saka nē kādam projektam, tad parasti šis projekts netiek īstenots. Un šeit Vācija teica jā. Man tas patīk un dažiem citiem bet mums konsekventi jāuzstājas to, ka, ja dalībvalsts saka nē, tad nekas arī nenotiek. Hertuga kungs. Paldies, priekšsēdētā kungs. Kolēģis Kramers man izņēma vārdus no mutes praktiski, bet uh, katrā gadījumā paldies uh, Paisas kundzei par jūsu prezentāciju. Ceturto reizi piedzīvojušies diskusijas un ceturto reizi man jājautā tieši tas pats un jālūdz tieši tas pats. Katru gadu jūs mums iedodat eh, šīs mapītes ar kartēm un grafikiem, un eh, godvārds tas masticami. Es eh, tam tiešām neusticos. Mēs visu laiku redzam šīs skaistās krāsas, neko citu. Vai būtu iespējams atsevišķas sekvences nevis krāsās parādīt, bet saskaitīt kuģus? Uh, kas pārvietojas tur. Un noteikti mums būtu cits rezultāts. Tur, kur ir sarkanā krāsa, eh, parasti nozīmē, ka Bavārija nav izpildījusi mājas darbu. Un tā būtu alternatīva. Mm, saskaitiet kuģus un tad iekrāsosim. Un tad mēs visi redzēsim, ka mm, Vācijā eh, brauc vairāk kuģu nekā tajās zonās, ko jūs tie iezīmējāt zaļajā krāsā. Grazie, prezidente, grazie alla. Eh, paldies, paldies eh, visiem koordinatoriem, saka Kančana kungs, un vēlētos pateikties arī tikko dzirdētajiem komentāriem. Es eh, iestājos par TNT pieeju, kura tikko ir tikusi pieņemta parlamentā, jo tas veicinās lielāku integrāciju. Tomēr mums ir jānodrošina, lai visu šo sarunu un arī darītā rezultātā rastos kāds konkrēts eh, rezultāts. Šie ūdensceļi, iekšējie ūdensceļi. Paraugoties uz šo karti, kur jūs pēc skundz esat eh, šeit eh, piedāvājis, es šeit neredzu vienu būtisku Po upes posmu līdz Milānai. Izskatās, ka jūsu karte nav atjaunota jo dokumentā es iemetu acis, eh, parādās atsauc uz šo po upes eh, posmu, vai kaut kas ir noticis? Prieksēdētājs. Stanelovs kundz lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties Peisas kundzei par viņas prezentāciju, un man ir viens konkrēts jautājums par eh, ūdensceļiem Čehijā. Mums eh, nav pieeja jūrai, Čehija ir iekškontinentāla valsts, līdz ar to jūsu īstenotie projekti varētu mūs savienot ar Elbas upi. Un eh, šobrīd pieaugošā aktivitāte Elbas pusē šobrīd tiek runāts par Elbas Odras Donavas projektu. Un eh, es vēlētos kaut ko sīkāk dzirdēt par šo projektu. Un kā jūs to vērtējat, Pējas kundze? Prieksēdētājs. Silvija, es saprotu, ka jūs vēlaties uzdot jautājumu par tēmu, kur jūs nedzirdējāt. Jūs nedzirdējāt kolēģis teikto. Paldies, Brian! Turpina tikau kundze. Es vēlētos Pēcis kundzei pajautāt, kā jūs vērtējat Reinas Donavas koridoru un arī tos projektus, kuri šobrīd tiek īstenoti un kur vēl nav pabeigti. Kuri ir projekti, kuri jūsuprāt būtu ļoti svarīgi transporta attīstībai? Peiskundze. Es eh, vēlētos sākt ar pēdējo, atbildot ar pēdējo uzdoto jautājumu. Kur ir vissvarīgākie projekti, un tad es arī pie, varbūt eh, klā, pievilkšu klāt Krāmerkunga teikto. Raugoties uz Donavu, es vienmēr sāku ar Konstanci. Es sāku ar Konstanci, un pēc tam dodos augšup. Un jūs sakiet, ka Vācija teica, nē, Donava mums nevajag, tās ir muļķības. Donava līdz Vācijai ir tikpat gara kā Jansē, un e, tā ir būtisks, tas ir būtisks ceļa posms, un pat gadījumā, ja Vācija nobloķētu visu Donavu, Donavai vēl joprojām ir būtisks, būtisks attīstības e, potenciāls, jo lielākā daļa Donza, Donavas tomēr atrodas ārpus Vācijas robežām, un ārpus Vācijas robežām tā tek 2000 kilometru. Donavas gaitā, Donavas gultnes e, abās pusēs atrodas ļoti būtiski ekonomiskās attīstības reģioni, un e, mēs runājam pat par upēm, kas e, dodās uz Sarajevu un arī Horvātiju, un cilvēki dzīvojot šajos reģionos caur Donavu un tās pietakām vēlas sasniegt jūru. Un Bulgārija un Rumānija šīm abām valstīm ir jāsadodas rokās un jāatrisina situācija un izveidojušies pudeles kakli. Tas vienkārši viņām ir jādara. Tas palīdzētu visiem, un esmu pārliecināta, ka tāds arī notiks. Tā tad no Donovas leiteces dodoties uz augšu ir jāsaka, ka problēmas ir Ungārijā. Ar Austriju viss ir vairāk vai mazāk eh, kārtībā. Un ja Vācija nevēlas eh, šo projektu izvirzīt par prioritējām, piemēram, uh, Bavārijā visi sūdzās par smagajām mašīnām, bet jums ir jāizvēlas. Ja jūs vēlaties smagās kravas pārvadāt par iekšējiem ūdeņiem, tad tas būs milzīgs atvieglojums cilvēkiem, kas dzīvo pie autoceļiem. Es ļoti labi atceros savas ministrs amatā, ka e, bavārieši briesmīgi dusmojās uz smagajām mašīnām, kas viņas traucēja nedēļas nogalēs. Un tagad es nesaprotu, ka šie cilvēki, kur toreiz brēc un bļāva, nevēlas, lai šie konteineri tiktu pārvadāti pa upēm. Es nesaprotu šo loģiku. Tā ir atbildi jums. Tulka nedzird, ko saka runātājs zālē. Nē, atbild Veiskundze, tas ir uh, ūdens ceļš līdz Ungārijai, piemēram, kapacitāte šim posmam nav, li nav liela. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams paplašināt šo ūdens pārvadājumu ceļu. Nākamais. Sena Lovskundze, jūs jautājāt par Čehiju. Vai tur notiek lielākas aktivitātes un vai mēs ko saredzam? Jā, mēs darām visu, kas mūsu spēkos, bet eh, Čehija vēlas eh, izēju uz Hamburgu, lai Čehija vairs nebūtu kā tāda sauzemes saliņa, bet kamēr nebūs pabeigts šis kanāls, tikmēr Čehijai nav nekādas jēgas izveidot koridoru uz Donavu. Tātad jums ir jāliek uzsvars uz Hamburgas ūdens koridoru. Es eh, zinu, ka Čehija eh, vēlas eh, izmantot eh, citus koridorus, un es ļoti labi varētu iedomāties, ka jūs vēlaties šo asi uzsvērt, un eh, šā iemesla dēļ jums ir vajadzīga ciešāka sadarbība ar Vāciju. Un nedomāju, ka Vācija bloķētu jūsu ekonomisko attīstības vektoru. Kansjankungs. Po upe - lielisks projekts. Protams, mēs e, uzmanību vēršam uz vairāk ziemeļiem esošajām upēm un uz Donau, bet, protams, mēs saprotam, ka ir cilvēki, kur vēlas arī navigēt pa po upi, un tas jau jums ir izdevies. Ja jums izdosies pa šo upi pārvietoties līdz Milānai, nezinu, jautājums, uz ko nākotne viesīs skaidrību. Vai itāļi paši to vēlas? Ja jā, tad vai ja nē, tad varbūt kāds no ārpuses. Ja tiešām būs tāda grība, tad meklēsim risinājumus. Interesanti jau tas ir, jo šis reģions ļoti strauji attīstās, un tiešām šajā reģionā smago automašīnu blīvums ir vaiprātīgs. Ertuga kungs. Jūs jautājāt par kuģu un lielaivu daudzumu. Tā tad eh, vēlējos pateikt, ka Straubingā iesprūda divas lielaivas, kuras vēlējās doties uz eh, Nīderlandi, bet daudz jau šādu iesprūdušu laivu nav. Krēmerkungs jautāja, ko darīsim ar Donavu. Krēmerkungs, es jums apsolu personību, ka es piestrādāšu pie tā, lai pa Donavu varētu braukt ar kuģi visā tās garumā. Mums ir ļoti labas attiecības ar vidas aktīvistiem un vidas aktīvistu grupām. Mēs sēžam pie viena galda, diskutējam, runājam, argumentējam, un tiešām, ja viņiem ir kādas bažas, argumentētas bažas, mēs mēģinam viņus uzklausīt. Piemēram, šobrīd Ungārijā viss ir vairāk vai mazāk sakārtots, Serbijā arī viss ir sakārtots, un Rumānijā un Bulgārijā vēl ir atlicis darāmā, bet eh, darbs notiek. Tātad, ja jūs man uzdodat konkrēti jautājumu, ko mēs darīsim ar Donavu, es jums atbildu, pa Donavu brauksim ar lielaivām. Kā jau teicu, Esmu pārsteigta, ka Bavārija nevēlas redzēt lielaivas Donavā. Neko nesaprotu. Maika, mikrofonu lūdzu, saka prieksēdētājs Krēmerkungs, saka Pēsas kundze. Katru gadu mums ir tās pašas diskus, diskusijas. Tātad eh, Protams, ka pārvadātāja kompānija vēlas redzēt lielaivu ar zināmu kravnesību, tikai tad tas būs izdevīgi. Tāpēc es runāju par iegrimi 2,5 metri, lai tiešām firma varētu iegūt un pelnīt pārvadājot ar lielām lielām. Pretējā gadījumā ar airu laivām diezai būs jēga tur ko ņemties. Van Dālenkungs. Jūs teicāt skelde, vai tam ir kāds eh, gudrības grauds apakšā? Es domāju, ka jā. Mēs tikāmies ar eh, Reksvātas tādas pārstāvjiem Rotterdamā, un mēs runājām par visiem tiem aspektiem, ko mēs Nīderlandē gadsimtu gaitā esam apkopojuši par navigāciju. Mēs runājām gan par slūžām, gan par plūdmaiņu, gan par veselu virkni dažādu zinātnisku terminu. Es jums varu atbildēt rakstiski, ja vēlaties, bet es domāju, ka visām iesaistītajām pusēm lēmumus palīdzēs pieņemt tas, ja projekts būs lētāks un netik drausmonīgi sarežģīts. Un, protams, mums ir jāpiesaist arī privātais finansējums, ja vēlamies šo projektu atbalstīt. Es nepārstāvu valdību, bet, kā jau es teicu, politiskā griba ir. Un visbeidzot, esam jau pietiekam daudz runājuši par Straubingu, Filshovu. Mums ir jāakceptē pieņemtais lēmums un iespējams, ka vislabākā pakļaušanās lēmumiem būs tāda, ka mēs kaut ko darām, uh, kas būs mazākais no visiem ļaunumiem. Paldies! Prieksēdētājs, paldies, Pējas kundzei! Nākamais ir Valente de Olivieres kungs. Lūdzu. Thank you, uh, Mr. President. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es runāšu īsi. Pagājušā gada laikā mēs Tam palaidām 31 eh, projektu. Daži no tiem ir pabeigti, daži no tiem nē, taču kopumā šie projekti nozīmēja vairāk nekā 370 miljonus eiro līdzdalības ziņā un kopējas investīcijas eh, vairāk nekā 1,5 miljardu apjomā. Projekti, kas eh, vēl nav pabeigti un tiks eh, palaisti, var tikt atdalīti divās daļās. Pirmie tradicionālie, kas eh, ir saistīšana starp divām ostām. Daži no šiem projektiem ir bijuši visnotaļ veiksmīgi, un vienā no tiem pats nesen esmu piedalījies, kas bija tātad divu ostu sasaisti. Viss tika īstenots uh, praksē un bija aizvien lielāks transports uh, starp abām valstīm un izvairīšanās no Zviedrijas, Dānijas un Vācijas uh, iesaistīšanas pārāk apjomīgā transporta plūsmā. Tātad šeit mēs varam teikt, ka ir veiksmīgs rezultāts un ir arī citi projekti šāda veida projekti, kas eh, joprojām norisinās. Otra veida projekti ir tā saucamie plašāka labuma projekti, wider benefit projects, un eh, šeit mēs mēģinām iesaistīt pēc iespējas vairāk um, cilvēku, jo līdzdalība šajos projektos ir vislielākā garantija tam, ka rezultātus var īstenot praksē nekavējoties. Šāda veida plašāka labuma projekti iekļauj vairākus uh, pamatmērķus. Pirmkārt, drošums. Vispirms jau jūrā. Drošuma jomā atsevišķi projekti jau ir pabeigti. Viens no tiem saucas Mona Līza, to vada Zviedrija, un tas tātad ir pabeigts, un tas attiecas vai nu uz automātisko kuģu pārlikšanu uz citu maršrutu, vai arī uz uh, izpētes veikšanu, lai nodrošinātu to, ka drenāža kas ir problēma ne tikai upēs, bet arī jūrās, un Baltijas jūra ir viena no tām, lai notiktu tātad šī nepieciešamā dziļuma padziļināšana. Tātad eh, šāda veida lietas ir saistītas ar to, lai tik nodrošināts drošums, lai būtu pietiekami droši, um, droši transporta līmenis. Otrais aspekts ir efektivitāte. Vissaržģītākais um, šajā jomā attiecas uz um, to operāciju un darbību skaitu, kas norisinās uh, ostās. Vesela virkne projektu šajā jomā ir attīstīti un um, ir bijusi vesela virkne tā saucamo single window projektu. Tagad uh, tie ir nedaudz citādāki fitosanitārie, veterinārie un citi aspekti jau ir um, izstrādāti. Valencijas uh, ostas administrācija ir koordinējusi šāda tipa projektus, kas ir bijuši ļoti veiksmīgi, un pašlaik mēs mēģinām iztenot to otro projektu, kas saucas Bīta Mas, un tas uh, mēģina veicināt uh, savstarpējo miedarbību starp uh, vairākām ostām. Un tātad šī saikne starp ostām, starp kuģiem un ostām tiek veicināta, lai būtu plašāka pieeja ūdens loģistikai. Mēs vairāk neatsaucamies uz uh, vienoto, uh, uz uh, šo mm, vien, eh, vienkāršoto pieeju, bet uz plašāku loģistisko pieeju. Trešā veida projekti ir saistīti ar degvielām. Degvielas Degvielu veidi un vides aspekti, mūsuprāt, ir ārkārtīgi būtiski. Ir vairāk veidi, kā tikt galā ar problēmām šajā jomā. Pirmkārt, um, izmantot uh, dīzeļdegvielu, tas gan ir pārāk dārgi, to var izmantot īsiem pārbraucieniem, bet ne gariem maršrutiem. Otrs uh, veids ir skraberu izmantošana Šajā sakarā ir vesela virkne problēma. Šie skraberi ir visnotaļ apjomīgas iekārtas, kas tiek uh, iekārtotas uh, uz uh, kuģiem, un šeit var rasties līdzsvara problēmas. Šajā jomā ir um, vairāki projekti, kas attiecas uz šo iekārtu uzlabošanu, taču šīs iekārtas ir ļoti sarežģītas. Tās nav no metāla, tās ir no plastmasas un citiem jauniem materiāliem, kas var, kam ir, kam ir ļoti augsta rezistence uz dažādām vielām, uz skābi, uz ūdeni, kas nozīmē to, ka ir jāuzlabo ne tikai svars un uh, uzstādīšanas vieta, bet arī materiāli šiem skreberiem. Un visbeidzot, trešais veids ir metanola izmantošana. Šeit runa ir par apjomiem, kas varētu sastā, radīt problēmas, un ir arī NLG šķidrinātā gāze. Šeit ir um, jāpiebilst, ka šajā jomā ir um, emisiju pāraudzības zona, ko ietver, um, ka, kurā ir ietverta gan Baltijas jūra, gan arī Ziemeļūras uh, kanāls un 2015. gada sākumā um, būs prasības, kas attieksies uz šo mm, zonu. Arī pārējai pasaulē būs jāatbilst šīm prasībām elastīgākā veidā tiesa gan, taču tieši šajā sakarā jāpiebilst, ka šī šķidrinātā dabas gāze um, ir ļoti būtisks jautājums tieši Baltijas jūrai Un mums būtu nepieciešams eh, paplašināt eh, šī jautājuma izskatīšanu, jo šeit ir vairāk faktori. Ziemeļamerika un Kanāda, piemēram, ir nolēmušas eh, paziņot par atsevišķām teritorijām austrumu un rietumu krastā, uz, kuriem, uz kurām attieksies šādas pašas prasības. Un tā tad būs diva veida teritorijas vienas no tām būs Ziemeļa Eiropā, un otras vai teritorijas tad būs Ziemeļamerikā. Ir vesela virkni problēma, kas varētu rasties. Proti, vai ir iespējams kombinēt vairāk veidu degvielas vienā kuģī, vai ir iespējams izmantot tikai vienu degvielas veidu, šo minēto šķidrināto dabasgāzi. Ir vesela virkni jautājumu, kas šeit rodas, un Tādēļ šie projekti mēģina rast atbildes uz šiem jautājumiem. Ceturtais elements, ko mēs eh, projekta analīzē esam izcēluši, ir eh, apmācība. Kad eh, projekts ir gandrīz noslēgts, tad iestāja šī apmācības fāze, taču ir tikai trīs Eiropas Savienības dalībvalstis, kas uh, ir paziņojušas, ka tām nav nekādu problēmu saistībā ar jūrniecības uh, profesiju apmācību. Te runa nav tikai par pašām jūrniecības uh, profesijām, bet arī par visām uh, profesijām, kas ir saistītas ar jūras transportu un loģistiku. Tādēļ mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību apmācības jautājumam, un mēs gribētu vispārināt sadarbības tīklus starp vairākām institūcijām Eiropas Savienībām, kas nodrošinātu vienādu līmeni visām šīm, visā, visos šajos līmeņos. Un eh, tā tad ir nepieciešams atzīt eh, to zināšanu līmeni, kāds ir katrā dalībvalstī. Eiropa ir eh, tā pasaules daļa, kurā ir visvairāk zināšanu, kas ir saistītas ar jūras transportu un citiem ar to saistītiem jautājumiem. Un mēs vēlētos uh, veicināt informācijas apmaiņu un zināšanu apmaiņu, kā arī gūt uh, labumus no šādas apmaiņas. No vienas puses ir pētniecība universitātēs un institūtos, un otras puses ir praktiskās zināšanas, uh, kas ir ostās un to administrācijās. Uh, un ir jābūt tad ar šai apmaiņai. Tātad es minēju šos eh, četrus eh, vektorus, kas eh, pastāv projektos, taču, protams, mums ir arī dažāda veida problēmas. Vissvarīgākā no tām ir rezultātu izkliedētība. Tas ir iemesls, kādēļ mēs esam veicinājuši sanāksmes starp eh, projektu veicējiem. Mēģināšu paplašināt līdzdalību projektos, mēģināšu nodrošināt to, lai iesaistītās puses pilnībā piedalītos šajos projektos. Ir vairākas institūcijas parasti iesaistītas eh, dažādu veidu dalībnieki. Ja mēs saprotam, kas tieši ir panākts, tad mēs arī varam virzīties uz priekšu un progresēt uh, šajā jomā un izvairīties no rezultātu fragmentācijas un izkliedētības. Priekšsēdētāji kungs, uh, ļoti īsi, es tātad esmu pasāstījis par pēdējo gadu laikā paveikto. Protams, ir ļoti daudz cilvēku, kuriem vēlētos pateikties. Vispirms jau paldies visiem tiem, kas piedalījās projektos un pētījumos. Šie cilvēki ir bijuši ļoti interesēti, veltījuši savas zināšanas un um, spējas. Un es uh, nu dien vēlētos no visas sirds pateikties uh, visiem cilvēkiem, kas ir piedalījušies un panākuši to, ka projekti ir pabeigti. Un es eh, tūlīt beigšu, priekšsēdētāji kungs, iesaistītās puses neapšaubām ir fundamentālas, jo tās ir galvenās interesētās puses, un visbeidzot es ļoti pateicos aģentūras dalībniekiem, kas ļoti rūpīgi raudzījās uz projektiem un pāraudzīt tos, un paldies arī uh, ģenerāla direktorāta darbiniekiem. Paldies! Man ir uh, vairāki runātāji pieteikušies, un mums ir tikai pusstunda pieejama tikā kundze, Alessandra kundze. Lūdzīs, lai mēs paspētu. Paldies priekšsēdētājiem. Es tiešām ļoti īsi izteikšos visiem projektiem, ko redzējām jūsu ziņojumā, nav nu, neviena projekta, kas būtu saistīts ar Melno jūru. Un to pašu var apgalvot arī par iepriekšējo gadu projektiem. Bija izsludināti tenderi projektiem un uh, bija divi priekšlikumi no Rumānijas, viens par uh, to, lai izveidot jūras koridoru uz Melno jūru. Šo projektu noraidēja izskaidrojumu, ka tam nebūs pievienotās vērtības citiem Eiropas projektiem. Es vēlētos, lai jūs pakomentētu šo situāciju. Kāpēc uh, mums neīstenot uh, tādus projektus, kas būtu saistīti ar Melno jūru? Nākamā runātāja. Paldies uh, priekšsādātā kungs. Uh, es vēlos pateikties. Uh, referentam par prezentāciju, vai drīkstu pajautāt. Kā jūs vērtējat ideju, ka Eiropas tiklu jūras maģistrāles e, ir ietvertas e, iepriekšējo projektu infrastruktūrā? Ko jūs par to domājat? Un otrkārt, attiecības ar trešām valstīm. Āfrikā, piemēram, vai austrumos. Jūsu rekomendācijās jūs teicāt, ka tālāk pat jāiet. Vai jums ir pieredze, ko mēs varam izmantot pozitīvi, lai strādātu pie šiem elementiem? Un pēdējais - izglītība. Jūs pieminējāt Erasmus programmu uh, jūrniekiem. Jūrnieku mums trūkst un šobrīd. Ne. Vai jums te būtu kādi inovatīvi elementi, ko jūs varat precizēt? Paldies! Pirmā lieta, es apmeklēju uh, Melnos jūras piekrasti, Konstantā esmu bijis un, un Varnā un Burgasā. Un es redzēju, kas tur notiek eh, uz vietas. Mums nepieciešami labi priekšlikumi, lai saņemtu apstiprināšanu. Diskusiju gaitā mēs eh, redzējām, ka ir iespējas, daudzas ir sarežģītas. Ja pajautāsiet par prioritātēm, neteikšu, kā jau izskanēja iepriekš. No Konstantas skatoties, eh, mūs interesē eh, ostas infrastruktūras izbūve. Dzelzceļš tur jau ir, kopš 19. gadsimta beigām, bet, eh, ja pajautāsiet, kāda man personīgi ir prioritāte, 30 km radiusā no Konstances. Tie būtu eh, ceļi, kas jāuzlabo, nu, kur nepieciešams vēl piestrādāt. Iespējams, mums jāizveido grupa, lai atbalstītu projektu izveidi, kas būtu atbilstoši visiem standartiem. Tas pats skar burgas. Burgas ir eh, liels līcis ar uh, ļoti labām kapacitātēm. Tur arī daudz kuģu atrodas, bet eh, viņam ir grūti A, grūtības ar infrastruktūru, lai izveidot savienojumu uz citiem mezgliem. Te mums ir arī tāda lieta kā Bosforu un attiecības ar trešām valstīm pie Melnās jūras. Tā, lai, lai būtu pozitīvi un lai iet uz priekšu, būtu labi saņemt priekšlikumus, kas pagadām vēl nav uh, beigu fāzē. lai tos varētu pārunāt un lai tie izrādītos veiksmīgi. Tā būtu tāda pozitīva lieta, kas jāatzīmē. Alan kundze, jūs eh, uzdevāt jautājumus. un es paskaidrošu, kas notiek. Visu pirms Ziemļāfrikas valstis un attiecības ar šīm valstīm. Es biju Barcelonā un runāju tur eh, Vidusjūras Savienības konferencē un mēs uh, eh, raudzējāmies, ko varam tur darīt. Es biju Barcelonas ostā, Valencija, Alicante un eh, es redzēju, viņiem ir attiecības eh, izveidotas. Eh, tas pats skar arī Itālijas ostas. No Dženovas, piemēram, ir savienojums uz Sardīniju un Ziemeļāfriku. Iespējams, jānodrošina zināšanu nodošana. Es esmu par zināšanu nodošanu ostām citās valstīs. Izglītība, ko es pieminēju. Te runa nav tikai par jūras lietām vai jūrniekiem. Ko es te ierosinu skar loģistiku, ad, ostu administrāciju un uh, mūsu centienus garantēt, ka abām pusēm, bet īpaši Eiropai, mm, būs labi profesionāļi, kas ar to nodarbosies. Par infrastruktūru. Es minēju uh, Karls Kronak Dēnijā kādu piemēru. Tātad Kapskrona un Gdaņska mm, pieminēju to, kas notiek mm, sakarā ar mm, dzelzceļu un, dzelzceļu un ceļa transporta kombinēšanu. Tur var padomāt arī par ostām, kā tās piesaistīt. Tātad varētu teikt, cilvēkiem iespējams labāk iepatiksies izmantot ūdensceļus, nevis sauszemes transportu. Paldies eh, Olivēras kungam un Pēcas kundzei, un tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas, un tas ir Kančana kunga atzinums par Cesāru. Kančana kungs vārds jums lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es tiešām būšu ļoti, ļoti īss, jo neredzēju vajadzību tekstam iesniegt grozījumus. Šeit mēs runājam par Cezāra kopu uzņēmumu darbības turpināšanu un tās pilnvaru paplašināšanu. Darbs ir noritējis veiksmīgi Cezara ziņā un runājot par tehniskajiem rādītājiem, tad eh, Cesar ir publiskā un privātā partnerība. Cesar izpildījis tam liktos izvirzītos uzdevums un ir veikta pētniecība dažādās zinātnes jomās un ir esmu pārliecināts, ka turpmākajos 15 gados Eiropā tiks izveidota labāka gaisa satiksmes uzraudzības sistēmu ar labāku izmešu pārvaldību. Būtu jāgpilni pieminēt, ka ir nepieciešama labāka koordinācija, investīcijas un ir jātīsta kā gaisa, tā arī zemes komponenti. Tagad par investīcijām. Un eh, ņemot vērā arī septīto pētniecības un tehnoloģija attīstības pamatprogrammu, uh, Domāju, ka arī no šī finansējuma mums izdosies iegūst, iegūt naudu. No savas puses vēlētos piebilst, ka lielā mērā esmu ieinteresēts šīs, šī inovatīvā finanšu instrumenta izmantošanu. Runājot par investīcijām, mēs parasti dzirdam, ka būtu jāsamazina gaisa satiksmes uzraudzībai atvēlētais finansējums, bet eh, mums ir jāizpilda mums izvirzītie mērķi. Godātie kolēģi, saka prieksēdētājs, zinu, ka jums ir jāizsakās, bet lūdzu būsim īsi. Danelis kungs. Eh, Paldies, man nekas nebūtu piebilstams, bet. Um, Mūsu politiskā grupa ir piekritus tam, ka Cezar ir darbojies vienkārši lieliski, un arī mūsu politiskā grupa neredzēja jēgu iesniegt grozījumus. Iespējams, ka tālākā dokumenta apstrādes laikā mēs varēsim iesniegt grozījumus. Prieksēdētājs Bilbao kundze lūdzu. Gracias, presidente. Voy a intervenir. Paldies, prieksēdētāja kungs runāšu mūsu koordinatoru vārdā, jo viņš nevarēja šo vakar ierasties šajā sēdē. Tikko dzirdējām Kančankungu teikto, Kančankungs atbalsta komisijas priekšlikumu un grozījums nav iesniedzis. Un arī mūsu grupas ēnu referentam ir tieši tāda pati nostāja. Runājot par kopēju Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu. Tādēļ eh, līdz šim esoša noritusī attīstība ir bijusi nevisai apmierinoša, un, protams, ka ir nepieciešama publiskā un privātā partnerība, un tam ir savukārt ir nepieciešams adekvāts finansējums. Tas, ka projekta darbības gaita ir pagarināta līdz 24. gadam un arī finansējums ir nedaudz paplašināts, tas priecē. Nākamā runātāja ir Fosters kundze. Paldies un paldies arī referentam par atzinumu. Pilnībā piekrītu Kančankunga teiktajam. Uh, Mums ir ārkārtīgi saspringts darbības grafiks. Piemēram, šodien vēlējos jūs iepazīstināt, ka ir parādījies ārkārtīgi interesants raksts, kurā runa iet attīrīsim debesis un runa iet par citu kopuzņēmumu, kas būs sesar konkurents Amerikas Savienotajās valstīs. Un šobrīd Amerikas Savienotajās valsts vēlas atvēlēt 35 gaisa kuģus gaisa telpas pārvaldībai. Protams, pasaulē notiek konkurence, un tomēr mums vajadzētu raudzīties, lai viss būtu adekvāti, un uzskatu, ka šis ir ļoti adekvāts brīdis, un mana politiskā grupa ECR referenta pilnībā atbalsta. Baldvin kungs no komisijas puses lūdzu. Jā, es būšu ļoti īs savos izteikumos vēlos pateikties referentam par šo atzinumu. Paldies, priekšsēdētājs, paldies. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. novembris. Komitejā paredzēts balsojums 17. decembrī, kas izskatās būs mūsu balsojuma diena ar lielo burtu šajā vārdkopā. Nākamais ir tehniskās prasības iekšēji ūdensceļu kuģiem Vortmans Kols kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Vortmans Kols kundze. Šobrīd tātad e, diskusijas iet par najādes pakotni. Tajā ir divi likumdošanas akti. Patiesībā runa iet par eksistējušo likumdošanas aktu pārskatīšanu un najādas komunikācijas sistēma, kas ir otrā komunikācija paudze. Un e, kā pakotne šo divu dokumentu kopums ir ārkārtīgi interesants un noteikti pie tā vajadzēs tālāk strādāt un to atbalstīt. Tas ir svarīgi gan no inovatīvā, gan no radošuma viedokļa raugoties, gan arī, ja mēs vēlamies uzlabot iekšējo ūdens ceļu sektoru. Kā tikko dzirdējām, iekšējo ūdens ceļu sektors ir ārkārtīgi svarīgs daudzām dalību valstīm, arī manai dalību valstī Nīderlandē. Uh, Vēlētos eh, uzteikt eh, koordinatoru darbu, kur ir organizējuši, kur janvāra sākumā organizēs eh, par nejādas pakotnu uzklausīšanu. Un tomēr patreizējā dokumenta izskatīšanas etapā vēlētos izteikt vienu komentāru, arī balstoties uz ēnu referentu sēdē izdarītajiem secinājumiem. Šie divi likumdošanas akti ir ļoti lielā mērā tehniski, un politiskais e, saturs un būtība ir ietvert Najādas e, programmas e, īstenošanā. Bet mēs nevaram vairāk turpināt strādāt pie likumdošanas aktiem tikai un vienīgi ar pašiniciatīvas ziņojumu. Un, protams, politiskās vadlīnijas tiks izstrādāts arī balstoties uz ēnu referentu organizēto uzklausīšanu. Es vēlētos griezties pie transporta komitejas, lai visi piedalītos eh, brīdī, kad šis jautājums tiks izskatīts plenārsēdē, lai mēs tiešām vismaz ēnu referenti varētu piedalīties šajā uzklausīšanā. Es vēlētos uzteikt komisijas paveikto, bet, eh, diemžēl, pārāk daudzās jomās eh, mēs tikai kul, kulstam tukšas salmas, bet reāli nekāda darbība neseko. Vēlētos griezties pie komisijas ar lūgumu un pamudinājumu beidzot sākt kaut ko darīt un ceru, ka rezolūcija, kur mēs sagatavosim, un, protams, tā ietekmēs šos divus likumdošanas aktu pārskatījumus. Bet tagad konkrēti par šiem diviem priekšlikumiem. Pirmais ir likumdošanas pārskatīšana par uh, flotu kapacitāti. Šī likumdošanas akta ietvaros ir paredzēts izveidot rezerves fondu, balstoties uz veselu virkni nosacījumu, un tā būs nauda, ko sektorā strādājošie ir paši izveidojuši, un šo naudu vajadzētu izmantot uh, tikai kopienas līmenī pieņemtu lēmumu īstenošanā. Gadījumos, ja notiek smaga tirgus izkropļošana. Vienlaicīgi šī nauda ir domāta arī sociālu aspektu īstenošanai, ja šie pasākumi ir, gļuvuši, ir guvuši atbalstu iekšā ūdens ceļu iesaistīto pušu diskusijās. Gan dalību valsts, gan arī sektors ir mēģinājuši rast adekvātus nosacījumus šo na šīs naudas adekvātā izmantošanā, līdz šim tas nav izdevies. Tāpēc komisija un arī es atbalstam ideju paplašināt aptvērumu un piedāvāt apmācību kuģu apkalpes locekļiem, visu līmeņu apkalpes locekļiem kā arī uzlabot eh, laivu un kuģu apkalpes zināšanas. Būtu lieliski, ja mēs tam rastu finansējumu. Protams, mēs zinām, ka šajā nozarē strādā ļoti daudz MVU, un tieši MVU šo pasākumu īstenošana var izrādīties dārga. Tāpēc būtu labi, ja mēs izmantotu ne tikai šā fonda līdzekļus, bet eh, mēģinātu sa savietot šos fondus kopā kaut vai ar Eiropas investīciju bankas sniegtajiem aizdevumiem un ar citu finansējumu, kas ir paredzēts citos fondos. Otrs priekšlikums, vēl divas minūtes priekšstādētāja kungs. Jā, jā, es zinu, ka laika mums vairāk nav daudz, tāpēc runāšu īsi. Otrs priekšlikums ir saistīts ar tehniskajām prasībām attiecībā uz iekšējo ūdens ceļu kuģiem. Šeit Eiropas komisija ir sagatavojusi veselu virkni likumdošanas aktu, bet eh, pie noteikumiem ir piestrādājusi arī citas organizācijas, Donavas komisija un citi. Un jāsaka, ka ļoti daudzas iesaistītās puses sagatavo dažāda līmeņa likumdošanu. Harmonizācijā ir ieliktas būtiskas pūles, bet eh, joprojām eksistē viedokļu nesaskaņa. Pie tam ne tikai viedokļu nesaskaņa, ir arī neskaidrības un juridiskā nedrošība. Tāpēc šobrīd komisija, balstoties uz panākto vienošanos ar CCNR, komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu izveidot kopīgu komiteju, kurā eksperti piestrādātu pie kopēju tehnisko standartu izstrādes kas gan CCNR, gan arī Eiropā darbotos vienlaicīgi. Tādējādi tas varētu nodrošināt vienotu standartu piemērošanu visur. Tas būtu būtisks solis uz priekšu. Vēl bez tam ir svarīgi uzsvērt, ka CCNR un eh, citas komitejas darbosies, sadarbosies uz brīvprātības principu, lai nebūtu tā, ka starp eh, šīm iesaistītajām pusēm ir nevajadzīga konkurence. Ir svarīgi, lai mēs šo pieeju atbalstam un lai to atbalstītu arī citas Eiropas Savienības institūcijas. Par eh, šiem likumdošanas aktiem ir sagatavots viens pielikums, kurā ir uzskaitīta visa tehniskā dokumentācija. Kā referenta esmu spiest apgalvot, ka šajā tehniskajā dokumentācijā ekspertu komitejai ir jāsaka savs vārds, jo e, balstoties uz pēdējiem zinātnes sasniegumiem, notiks šo tehnisko kritēriju pārstrāde. Ir svarīgi pieminēt arī bezceļu mobīlo mobīlo pārvietošanās līdzekļu direktīvu, kurā runa ies par jauniem motoriem un iekšdedz dzinējiem. Tas arī būtu viss, ko vēlētos teikt, jo šie divi uh, dokumenti ir ļoti tehniskas dabas. Paldies! Um, paldies! Ceru, ka būsit īsi. Vispirms Vandālēn kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies komisijai par uh, šo priekšlikumu. Arī dzen. Nu, ir neliela vilšanās um, no mūsu puses, um, kas attiecas uz tehniskajām prasībām. Priekšlikums par uh, tehniskajām prasībām, nu, jau kādus 30 gadus Eiropas komisija strīdas par šīm kompetencēm. Es domāju, ka mēs jau būtu varējuši daudz vieglāk un ātrāk nonākt pie kopsaucēja. Kas attiec uz flotes kapacitāti, 35 miljoni eiro tika vēl, tika tātad šī tā summa, kas eh, faktiski ir šīs eh, nozars rīcībā, uh, Nu, līdz šim, jāteic, um, šie līdzekļi bija paredzēti tam, lai um, nozarei būtu iespējas pietiekami um, plašai rīcības brīvībai. Es gribētu zināt, tātad, vai tas, ka šajā nozarē nav pietiekami daudz informācijas, Vai tas ir pietiekams iemesls, lai samazinātu šos līdzekļus? Es domāju, ka uzklausīšana, nu, es eh, domāju, ka tai ir jānotiek, un es par to priecājos, jo tas eh, veicinās eh, mūsu diskusijas. Jāatzīst, ka šeit runa ir par tehniskām lietām, taču ir. Uh, arī nākotnē jāturpina virzīties uz priekšu. Paldies! Um, vai Erdoga kungs um, pirmais? Uh, jā, Erdoga kungs, uh, bet ir tikai četras minūtes palikušas un vēl trīs runātāji. Viss nu, skaidrs, paldies. Priekšsēdētā kungs, kolēģis, kolēģi. Man kolēģi jau izteicās uh, par to, ko es gribēju teikt. Pagājušajā nedēļā mēs pirmā reize tikāmies, lai runātu par tehniskām specifikācijām un to harmonizēšanu, kā likumdošanā paredzēts. Tuvākajā laikā notiks uzklausīšana, kad runāsim pa, vēlreiz par šiem tematiem. Mums sociālistiem skaidrs, ka mums jāiet šis harmonizācijas ceļš, man personīgi tas bija svarīgi jau iepriekš precizēt, eh, ka šīs tehniskās specifikācijas eh, netraucēs mums vienoties arī politiskajā līmenī. Teiksim, kādam dziļumam tur jābūt, eh, kādiem parametriem jābūt upēm un tā tālāk. Bet tas man bija ļoti svarīgi. Bet tas man, to man vēlreiz apliecināja Eiropas komisijas eksperti. Eh, infrastruktūra mūsu sarunas neietekmēs, un pēc es priecājos par turpmākām diskusijām. Paldies, Debaka kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs, arī es mēģināšu runāt īsi. Es eh, izsakos eh, kolēģis vārdā, kas šovakar nevar būt klāt, eh, kas ir no Alda grupas un parasti atbalsta šādus priekšlikumus. Šeit tātad ir ļoti tehniska uh, specifika uh, un būtu nepieciešama lielāka juridiskā drošība. Tāpat, uh, ja nav iespējams uh, ievērot uh, noteikumus, tad eh, nav jēgas no šāda finansējuma. Ir eh, nepieciešams eh, izmantot pēc iespējas vairāk izdevību šajā jautājumā. Un tāpat vides aspekts ir būtisks. Emisijas mazinājums kuģiem ir būtisks jautājums, un tāpat arī alternatīvās degvielas būtu jautājums, kas būtu jāizskata arī turpmāk. Divi tehniski priekšlikumi. Pirmkārt, jāatbalsta referents iniciatīvas uzlabot tekstu, un tāpat arī runājot par rezolūciju, par plašāku, plašākam iespējām nākotnēm. Paldies! Komisija lūdzu īsi, tas būtu ļoti labi. Paldies, priekšsēdētākungs. Es beidzot būšu ļoti īs. Ja reiz mēs eh, šeit pilnībā esam ehm, runājam pēc eh, referentes, nu tad eh, viņi jau ir visu apkopojusi. Šeit mēs runājam par nozari. Un ehm, šeit tātad ir mēģinājums atvieglot pieju pašreizējiem līdzekļiem. Es piefiksēju to, ka būtu nepieciešams mēģināt uh, skatīt to, kā mēs varētu apvienot šos līdzekļus ar citiem līdzekļu avotiem. Šeit varam minēt, piemēram, pētniecības uh, līdzekļus, kā arī Connecting Europe instrumenta līdzekļus. Šeit varam pieminēt. Un arī piefiksēju domu par to, ka vajadzētu atvieglot lēmumus uh, un lēmumu pieņemšanu, ir tiesa, ka uh, šeit ir nepieciešama vienprātība, vienbalsība, taču visbeidzot mēs te nonākam pie vienprātības principa, jo ir nepieciešams, uh, lai visa nozara būtu par šādiem lēmumiem, jo visi uh, nozara dalībnieki piedalās ar līdzekļiem un arī organizācijas, kas piedalās šajās aktivitātēs. Es iegūda savus līdzekļus. Tātad eh, formālais jautājums par to, kā pieņemt lēmumus, tas īsti nebūtu tik svarīgs. Vairāk eh, būtu jādomā par to, kā paplašināt iespējas nozarei. Mēs mēģināsim palīdzēt arī runājot eh, par komunikācijas aspektu, ņemot vērā to, ar kādām grūtībām saskarās nozara šobrīd. Uh, Un runājot par šī priekšlikuma diskusijām, mēs eh, varētu izmantot uzklausīšanas ehm, modeli un arī izmantot citas iespējas, kā diskutēt par šiem jautājumiem, runājot par Ertu kunga minētajiem tehniskajiem aspektiem un par to, vai būtu vai nebūtu jāizmanto šīs tehniskās specifikācijas, runājot eh, par ehm, iegrimi vai apmēriem, kuģim. Nu, tas tā nav. Šie ir tehniskie standarti atsevišķos aspektos, bet eh, ne ūdens ceļu jautājumā kopumā. Te eh, ir atsevišķi eh, jautājumi jāskat šajā sakarā. Paldies! Ir 17. decembrī uh, tiks prezentēts uh, šis ziņojums un uh, termiņš līdz 15. janvārim grozījuma iesniegšanai un februārī būs diskusijas un balsošanam. Paldies jums visiem, paldies, ka esam savlaicīgi nonākuši pie koordinātoru sanāksmes.